Ok, kolēģis. Dargie kolēģi, atvainojos, ka ierados ar novēlošanos. Can I go on to the... Pirmie būs priekšzēdētāji paziņojumi, referentu un autoru iecelšana, kā arī pastāstīšu, par ko vakardien lēma koordinatori. Pirmām kārtām referenta iecelšana regulas priekšlikums, kas groza regulu 216, runājot par uh, uh, lidostām. Uh, sociālisti ir piedāvājuši savu referentu, tālāk vienoto Eiropas debešu īstenošana, referents būs no ETP grupas, tālāk Eiropas parlamenta un padomas lēmums par e-zvana e, ieviešanu visā Eiropas Savienībā par šo ziņojumu. E, būs atbildīgs kāds no ALDE grupas un priekšlikums regulai, kas grozīs regulu 1365 par uh, iekšzemes ūdens ceļu transportu statistiku. Par uh, šo ziņojumu būs atbildīga zaļo grupa. Tālāk atzinumu autori atzinums eh, no IMCO komitejas par e-zvanu. tiks eh, pieprasīts eh, sadarboties saskaņā ar 49. pantu un IMCO referents pats arī būs atzinuma autors. Zaļā grāmata par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējumu. Mēs spriedām, ka neko nedarīsim. Uh, Tas pats attiecas arī uz priekšlikumu par ANO ekonomisko komisiju un vienotām nostādnēm, ņemot vērā moto, motociklu uh, pieņemšanu. Tālāk Luksemburgas protokols par um, mobilā aprīkojuma konvenciju Mēs arī negatavosim ne atzinumu, ne ziņojumu tālāk 290. LESD līguma pants par uh, likumu kontrolēšanu. Koordinatori lēma, ka komitoloģijas referenti gatavos atzinumu par šo priekšlikums regulai par novērošanu, ziņošanu un izvērtēšanu, ņemot vērā eh, CO2 emisijas eh, jūras transportā. Zaļie eh, gatavos atzinumu par šo kopīgi ar ETP autoru. Tālāk saņēmām vairākus dokumentus. Informācijai mums nav nekas jādara. Tie bija galvenokārt paziņojumi no komisijas puses, kā arī uh, priekšlikums uh, padomas lēmumam par uh, ANO ekonomisko komisiju, ņemot vērā vairākas ANO regulas, arī par šo mums nav jāgatavo uh, atzinuma. Tā lēma koordinatora. Runājot par deleģētajiem aktiem, tika pieņemts lēmums nākamajā uh, sasaukuma laikā Eh, ievērot eh, to, kas ir teikts vairākos deleģētojos aktos, un nākamajā, nākamajam transporta komitejam Sāram būs jāuzstājas jūri eh, komitejā uzklausīšanā un ir jāievieš paraugu praksi, ņemot vērā agrīno informēšanu kā mēs uh, diskutējam arī par mūsu komitejas kalendāru tuvākajā laikā, un tālāk ir arī uh, e, vēstkopas par komitoloģiju 14, 15 un 16. Ar tām varējām iepazīties. Tālāk uh, jūs varēsiet iepazīties arī ar informāciju par EFTL, uh, un jums būs, protams, arī termiņš piezīmju izteikšanai. Tas bija viss, par ko mēs apspriedāmies koordinatoru sēdē, vai kāds vēlas kaut ko piemetināt. Nē, esam par to vienojušies. Paldies! Ķeramies pie balsošanas. And I start with the approval of the agreement pieņemsim vienošanos ar padomu un komisiju par ES vadlīnijām, izveidojot TNT. Kumucakus kungs un Ertuga kungs ir referenti. Šis ir elektroniskais balsojums. Varbūt pārbaudīsim, vai aparatūra mūs nepievils. Vienkārši pārbaudīsim, vai viss darbojas. Uh. <laughs> Has everybody voted? Visi ir paspējuši nobalsot, beidzam balsot. Nobody's over their limits. Yeah. That's a very... Tā tad nav neviena lieka balsotāja, ļoti labi. Tagad būs īstais balsojums. Kumuts sākus ērtuga vienošanās ar padomu un komisiju sākam balsot. As everybody voted. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. That is 34 in favor. 34 par, 7 pret 2 atturējās pieņemts. Sveicu abus autorus. Next one. Prie, regulas priekšlikums par transporta līdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu. Mums ir uh, jābalso par sarunu mandātu. Sākam balsot. As everybody voted. Viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Es atvainojos, nepieminēju, ka tas ir Kūna kunga ziņojums. 35 pār 5 pret arī atturējās pieņemts Senalovas ziņojums. Sākam balsot. Everybody voted. Vote. Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 37 par 4 pret 2 kolēģi atturējās. Un tālāk savisāra kundzes ziņojums, sākam balsot. Everybody voted. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Again, 37, 4. Tas pats iznākums 37 par 4 pret, līdz ar to trīs uh, referenti var uzsākt sarunas. Tālāk Dominika Rikē ziņojums par kuģu aprīkojumu, kas atcels direktīvu 9698 EK 35. grozījums Fostera, kas par pret atturas. Labāk pārbaudīsim, balsojam elektroniski. As everybody voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 36, 37 ir identiski, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim. Man šķiet, ka pieņems, bet drošības pārbaudām elektroniski. Everybody voted, yes. voted. Beidzam balsot. Pieņemti. 38. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss. Kur tad palika A kompromiss? Kompromiss B. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 42. Kas par? Pret,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 Par 47. nav jābalso. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts, 53. par, ja tas ir pieņemts, tad 13. Uh, vienais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 54., 55., 57. par visiem kopā, kas par, pret, atturas pieņemti. 11. par, pret, atturas pieņemts. 56. ar mutisku grozījumu, vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Dargie kolēģi, es gribēju jums atgādināt, ka saskaņā ar jauno parlamenta reglamentu ir jābūt trim iebildēm, lai nebalsot par mutisko grozījumu. Tātad, ja būs tikai viena iebilde, tad uh, mēs par to balsojam. Kas par? Pret? atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. 59. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts.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 Beidzam balsot, grozījums noraidīts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka iznākums tāds pats, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Pieņemts. Labi, nu, dubults neplīst. 64. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. E kompromis. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. par. Pret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 pieņemts, 25. par, pret, atturas, pieņemts. F kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 72. 73. par abiem kopā, kas par, pret, atturas, noraidīti. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts. 28. 76. identiski, kas par pret atturas pieņemti. 29. ir valodniecisks grozījums. 77. 78. 81, 82, 83, 81, 82 līdz pašai apakšai gandrīz, kas par šiem grozījumiem pret atturas pieņemti. 79. kas par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas. Pārbaudīsim drošības labāk. Sākam balsot elektroniski par 80. Everybody votes it, votes. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 30 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Everybody voted. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32. par. Pret atturas pieņemts, 33. par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 33. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Pirmais, otrais kopā, kas par, pret, atturas, pieņemti, 34. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 34. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Jā, ļoti, gandrīz neizšķirts. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju, sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 37 pār, 3 pret, 3 atturējās, pieņemta. Un tagad uh, normatīvā rezolūcija sākam balsot. Everybody votes it. Vai viss nobalsoja? The vote is closed. Beidzam balsot. 36 par, 3 pret, 3 atturējās pieņemta. Un tagad balsojam par uh, iestāžu sarunām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 41 pār, neviens nebija pret, divi kolēģi atturējās. Pieņemts. Sveicu Rikē kungu. Okay, colleagues. We... Kolēģi, Tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Which is the 2014. gada budžeta prioritātes, tas ir Durāna kundzes atzinumi, bet šķiet, ka Durāna kundzes nav. Došu vārdu Evai Lichtenbergerei, kas pastāstīs, ko tad Izabela gribēja teikt. Jā, Lichtenbergers kundze saka, Izabela šo nevarēja ierasties, tādēļ es pastāstīšu, kas tad viņai īsti bija sakāms. Jums pastāstīšu par atsevišķiem punktiem un priekšlikumiem, ko Duran kundze ir izteikusi. Pirmais punkts. Take, um, um, the... Runājot par EMSA Runājot par uh, jūras piesārņojumu, par uh, dažādām naftas platformām jūrā, Tas ir jautājums, kas skar vairāku komiteju kompetences. Otrajā punktā ir runāts, ka pastāv neatbalstības starp uh, samazinājumiem, ko padomu ierosinājusi saistībā ar projektu finansējumu. Te, protams, pastāv problēma, un to nevaram ignorēt. Mēs iesniegsim uh, uh, tādu detalizētāku priekšlikumu, ņemot vērā vienošanos par DFS, jo gatavot šo atzinumu vēl nebija skaidrs, kāda īsta vienošanās būs. Trešajā punktā ir runāts par inovatīvām uh, mo, ilgspējīgas mobilitātes tehnoloģijām, kā tas varētu ietekmēt inovācijas un pētniecību. Mēs eh, neesam eh, redzējuši, ka lietas būtu sakustējušās un ka kaut kas vispār tiek darīts šajā jomā. Ceturtajā punktā tiek runāts par elektriskās mobilitātes eh, ilgspējīgu attīstību, to starp elektriskajiem tramvajiem, trolejbusiem un velosipēdiem, jo līdz šim tik runāts tikai par elektromobīļiem. Protams, eh, mobilitātei ir jābūt pietiekami līdzsvarotai, lai būtu tāds eh, ļoti plašs eh, elektrisko transporta līdzekļu spektrs un lai tam būtu arī brīvu piekļuvu. Piektajā punktā ir runāts par sagatavošanās darbiem, lai veicinātu ilgtspējīgu turismu Un, protams, tam ir jāparedz arī attiecīgs finansējums DFS, varētu ieviest arī jaunu budžeta pozīciju par ilgtspējīgu turismu un domājam, ka Autori domā, viņa pārstāv valsti, kur apmeklē ļoti daudz turistu, tātad viņa šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un tie ir priekšlikumi un jūsu tātad komentārs es tālāk paudīšu zināmus Izabelē Rikēkungs. Si, monsieur le président, merci, euh, madame Durand, de, de, de... Paldies, euh, paldies Durānas kundzei par euh, paveikto. Esmu pārliecināts, ka iesākumā. Ja domājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, kas, eh, par kur jau gandrīz ir mm, tātad panākta galīgā eh, vienošanās, eh, principiālā līmenī parlaments ir devis savu piekrišanu, kaut arī pretrunas joprojām tur ir, tas nav nekāds noslēpums, un ehm, šī tā labā grība savstarpējā tāda uzticēšanās institūciju starpā ir cietusi, un ehm, It īpaši domājam par atbalstu um, transportam. Connecting Europe Facility um, šeit uh, finansējums joprojām uh, ir nepietiekams. Un uh, kā referente atgādina, vairākas uh, tēmas pelna īpašu ievērību, budžetā tas uh, nav joprojām pietiekami atbalstīts tādā veidā, liedzot atraisīties šim te izaugsmas potenciālam Eiropas Savienībā. To nāktos ņemt vērā. Ir vairākas tēmas, vairāk jautājumu, kurus mums mūsu tātad atzinumos vērtējumos nāktos pasvītrot, nevis noklusēt. Tas viss, kas skar ceturto dzelzceļu paketi, piemēram, investīcijas Connecting Europe Facilities. Atgādināšu, ka uh, dotāciju līmeņa pieaugums ir no nu, tāds uh, knaps. Atgādināsim, e, atgā, atgādināšu, ka, nu, principā par pieaugumu nav runas, nu, tur ir tāda santīma piemesta klāt. Tas, kas uh, tiek pasludināts par lielu tādu ieguvumu visai nozarei, īstenībā tas pats vien ir, kas jau, kas jau bija. Un um, vēlreiz vēlos īpaši pasvītrot uh, šo te aģentūru, atbildīgo struktūru, re, re, reformas uh, nepieciešamību, lai to loma un funkcija netiktu vājināta, mazināta, un lai padome un uh, komisija uh, Eh, mums atbildētu, kā tad tās eh, grasās eh, sasniegt šo te um, progresu, uzlabojumu, ja šīs tātad atbildīgo aģentūru atbalstam netiek atvēlēt pietiekami resursi, ja mērķi tiek uzstādīti, bet netiek nodrošināta to sasniegšana. Nu, un to pašu varu teikt par, tātad īpaši par 4. Dzelz, 4. dzelzceļa paketi, kur uh, no aģentūrām tiek prasīts principā neiespējamais. Un noslēgumā vēlētos uh, runā, no, vēlētos, uh, ko bil, bilst par pētniecību, bija tātad programma apvērsnes 2020. Um, sākumā par to tika daudz un skaļi runāts, bet gala beigās tas atbalsts ir nu tāds ļoti knaps. Un, uh, Šeit, es domāju, vēl viss nav zaudēts, vēl ir iespēja cīnīties par frontloadingu, eh, par labu transportam, it īpaši dzelzceļam. Es domāju, šīs tēmas pelna īpašu vērību, īpašu izklāstu un mm, budžeta plašākā kontekstā, protams, ir arī citi jautājumi, lidostu pakete, pasažieru tiesību, eh, tātad iniciatīvu komplekts Komisija nedrīkst, eh, nedrīkst ļaut komisijai atpūsties un domāt, ka tā ir labi pastrādājusi. Mums eh, parlamentāriešiem nenāktos eh, klusēt, norādot uz transporta lomu mūsu sabiedrībā un tautsēmniecībā plašākā kontekstā. Paldies! Pateicos. Nākamais runātājs eh, sociālistu grupas vārdā. Liels paldies, saka Gardija Zabalas Rubjālas kundze. Jā, pilnībā piekrītu Rikē kunga teiktajiem. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika eh, politiskais balsojums par eh, finanšu schēmu un nu, tā principiāli. Uh, un eh, mūsu spējas un iespējas tur kaut ko uzlabot eh, ir eh, niecīgas. Vairākas no prioritārajām jomām, kas ir būtiski un izšķiroši nozīmīgas mums un Eiropas nākotnē, ir nu, nepelnīti pamestas novārtā. Taču ir arī pozitīvi aspekti. Nav tā, ka viss ir slikti. 14. gadā uh, Eh, tas, par ko Rikai un Aiela jau ir izteikušies, Connecting Europe Facility. Šeit ir nepieciešama vienošanās, lai varētu sākties mm, darbība. Eh, protams, eh, tas prasīs resursus, savietojamības interoperabilitātes kritērijas. Mm, darbs pie tiem būs, mūsuprāt, izšķiroši nozīmīgs. Būs precīzi jāskatās, kurās līnijās, kurus līdzekļus likt tā lai tie tiktu izlietoti un piešķirt maksimāli efektīvi un strateģiski gudri. Eh, visādā ziņā, jā, nu, ko vēlos teikt, tad eh, tas ir tas, ka eh, ir mums prioritāri jārūpējas par Connecting Europe Facility. Nerunājot par referentes izklāstītajām prioritātēm, infrastruktūra, alternatīvi transporta līdzakļu veidi, uh, Ehm, arī tās ir mūsu prioritātes. Turisms. Šeit. Mēs eh, vēlamies, eh, cik svarīgi ir tāds eh, rīcība politikas, programmatisks atbalsts turismam, un tam ir nepieciešama sava artērija no, no budžeta ja runājam par Lisabonu, nu tad tā ir gan Eiropas saimnības kompetence, un mēs to nevaram atstāt eh, no tādiem, eh, tādā sīku kaut kādu pilotprojektiņu līmenī. Mums, protams, ir jāgatavojas, bet ir jāgādā par to, lai šī gatavošanās nebūtu tāda fikcija, bet um, reāla gatavošanās kaut kam mm, īstam, plašam, uh, Tāpat arī nedomāju, ka ir pietiekami vienkārši sagatavota atzinumu, kurā pārsvaru tiek piebilst par Eiropas eh, kuģošanas drošības aģentūru. Nu, protams, šāda aģentūra patērē ievērums resursus, ņemot vērā to, ka pieaug tās pienākumu loks, bet, nu, Eh, to nav pamatoti likt kā tādu pirmo skaļo punktu. Tā, tā nav turpmākā teksta mm, gal galā būtība. Tas ir tehnisks jautājums. Paldies. Maisners kundze. Jā, paldies, esmu tepat. Arī šeit, es domāju, mēs visi esam liecinieki tam, ka tātad principā par budžetu esam vienas prātis Eh, daudzi eh, tātad to atbalstīja klātienē, mm, vairāk arī eh, garā tā teikt. Bet, redziet, ir kāda pretruna. Viena lieta ir runāt par transporta eiropeizāciju, bet otra lieta ir to atbalstīt ar darbiem, ar reāliem lēmumiem. Mums gal galā ir tā teikt jāliek nauda galdā. Uh, Eh, citādāk mēs šeit vienkārši skaisti izrunājamies. Šī, šī resursu piesaista ir jāskata vispārējā DFS kontekstā, kur ir tātad eh, kopējais budžeta apjoms samazināts. Un tas mums ir jāņem vērā, īpaši iestājoties par uh, transporta nozari, par mūsu uh, Um, pilsoņu un, un tautsaimniecības interesēm, jo citādāk, nu tā ir tāda kā vēstule Ziemassvētku vecītim, uh, mums gribas to, mums gribas to, mums gribas to. Bet mm, tas ir veltīgi. Otra lieta ir tā, ka resursu ir tik, cik to ir. Uh, Eh, MC2, dzelzceļa pakete, nu, ja mēs vēlamies, lai šiem plāniem būtu kaut kādi reāli, tā teikt, zobi, reāli muskuļi, lai būtu pārmaiņas uz labu, nu tad bez papildu līdzakļiem neiztikt. Ja raugāmies uz līdzinējo aģentūru darbu, nu tad eh, mēs esam eh, bijuši liecinieki tam, kad neviens tur nesnauduļo un uh, Mm, nepavada savas dienas bezrūpībā, bet smagi strādā spēju un iespēju robežās. Tālāk pētījumi, jauninājumi, savietojamība, infrastruktūra, tīri enerģijas veidi, arī šeit ir nepieciešami līdzekļi, kas īpaši tuvs manai sirdī, proti e-mobilitāte, elektromobīļi, sašķidrinātā gāze, uh, Šeit eh, tā tad ir jau vairāk konkrēti projekti arī budžetam. Jā, labi, tā turpināt. Turisms. Nu, kaut kādi graši te ir uh, arī turismam atvēlēti. Bet uh, pilnīgi noteikti ir skaidrs tas, ka ilgspējīgs atbalsts turismam šeit netiek nodrošināts. Nav domāts par cilvēkiem ar invaliditāti, par viņu iespējām baudīt turismu iespējas. Uh, Trūkumi ir diezgan daudz. Nākamais kolēģis. Paldies, eh, priekšsādātāji. Kā Bredburna kungs runāt par vispārējo pieeju, kas eh, šeit staro no šī atzinuma. Eh, domāju, esam aizdītajos mēnešos un gados bijuši liecinieki tam, kas notiek Eiropadomis sanāksmēs, kāda ir tā dinamika. Tiek runāts par darba vietu radīšanu, par saimniecības izaugsmas atraisīšanu, bet raugoties šajā atzinumā, es tur neko tādu nemanu. Nekā praktiska, nekā reāla tur nav. Tur nav tā, par ko ir eh, runājuši dalībvalstis, dalībvalstu vadītāji Eiropadomēs. Otrā rindkopa šajā atzinumā. Nu, tas ir tāds kā vēlmi saraksts, un tas ir vēlmi saraksts, nu pat uh, kolēģi no SND to pašu pateica citiem vārdiem sakot. Prioritātes e, šeit ir e, aplam izvēlētas vai tendenciāls izvēlētas. E, ja mēs vēlamies reāli panākt to, ka transports strādā par labu saimnieciskai izaugsmai, tad nepietiks ar to, ka mēs skaisti izrunājamies par elektriskiem velospēdiem, tramvajiem un tā tālāk. Uh, ir jārunā par infrastruktūru tā, lai vispār būtu iespējā preču, pasažieru pārvadājumiem um, un uh, būtu pamats uh, reāls mugurkauls šim te um, vienotajam um, tirgum uh, perifērie reģioni atbalsts tiem, SND kolēģi, nu pat izteicās par to, ka tiek piesauktas aģentūras, jūs priekšsēdētāji zināt, ka es neesmu liels aģentūru fans, uh, bet, eh, nu, pirmajā, galvenajā rinkopā pateikt aģentūras, aģentūras, nu, tas jau ir par daudz. Nu, tas, eh, maigi izsakoties, nav tas eh, būtiskākais visā šai tekstā, tā kā pilnīgi noteikti teksts būtu jāpielabo, ehm, jāizvēlas pareizi akcenti, ir jānovērtē adekvāti transporta Uh, īpašā loma saimnieciskā uzplaukumā un izaugsmē, lai uh, Eiropas Savienības valsts varētu izkļūt no, no tiem spiedīgajiem laikiem, kādos joprojām esam. Paldies! Paldies uh, komisijas pārstāvim vārds. Paldies priekšsādātāji, labrīt! Paldies, ka noturat šo sarunu. Uh, paldies, ka esat konsekventi savā nostājā, jūs alaži esat atbalstījuši transporta nozari, un uh, es vēlētos būt ļoti īs. Uh, atgādināšu to, ka 14. gadam budžets mūsu lielajiem transporta projektiem būs 1,6 reizes lielāks nekā 13. gadā. Tā kā kaut arī tas, ko jūs teicāt, tas viss ir tiesa, bet kopumā situācija izskatās ļoti pozitīvi, tīpaši ņemot vērā uh, diezgan smago uh, situāciju, mm, knapo situāciju ar līdzekļiem. Um, tas, ko komisija tātad 26. jūnijā piedāvāja, tas ir tātad uh, resursi līdz šim ieplānoto darbu izpildai, un komisija nāks klajā ar priekšlikumu budžeta iestādē, kurā tātad pievērsīsies arī tam, kas uh, tad ir paredzēts ar jauniem projektiem, kas paredzēts ar aģentūrām. Tālāk par jūru, kuģošanu, kuģniecību un uh, piesārņojumu. Mēs uh, e, apsolām uh, e, atvēlēt pietiekamus resursus EMSAS darbībai, uh, tātad piekrastes uh, naftas gāzes kompleksu mm, pāraudzībai. Runājot par apvārsni 2020, visi tie aspekti, kas šeit tikuši vinēti, kas ir priekšnosacījumi izaugsmē un jauninājumiem, uh, Eh, var tikt eh, atbalstīti no mūsu jauninājuma programmas, un tā, kā zināms, eh, sāks darboties 14. gadā. Visbeidzot par savietojamību, par viedajām transporta sistēmām. Nu, šeit tātad Connecting Europe Facility apvārsnes 2020 varēs saņemt resursus un apliecinām, ka resursi tiks atrasti. Tā kā paldies par jūsu komentāriem, paldies par jūsu atbalstu, un tas arī viss, ko vēlējos piebilst. Paldies, vai vēl kāds vēlas ko teikt? Eva, jā, paldies, es noteikti visu paziņošu tālāk referentei, un uh, mums būs vēl atkārtotas diskusijas. Paldies! Thank you, can I... Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš 24. jūlijas pēcpusdiena. Un 5. septembrī balsosim. Plenārsēdes datums vēl jāapstiprina, tā ka grozījuma iesniegšanai termiņš 24. jūlijas pēcpusdiena. Tālākas darba kārtības jautājums ir vadītāja atļauja un iespējama vadītāja kārtas ietveršana. Tā eh, šodien referente mums ir Tičo kundze. Liels paldies! Priekšsēdētāji pavisam īsi. Šī direktīva, ja jūs atceraties, tika prezentēta kā pakotne kopā ar regulu, kas atsaucās uz digitālo tahogrāfu. Abi šie tiesību akti bija domāti, lai samazinātu krāpniecību un administratīvo slogu, tādējādi, ka mēs palielinātu tahogrāfu tehniskās iespējas. Bet es uzskatu, ka komisijas priekšlikums kam līdzi bija arī iet, ietekmes novērtējumi. Šī ietekmes novērtējumā tomēr nebija visas sekas apskatīts tam, kas notiks, ja vadītāja licē, vadītāja apliecībā tiks integrēta vadītāja karte. Un varbūt, ka tās sekas nebūtu tādas, kā mēs to sagaidām, bet tajā pašā laikā gribu sacīt, ka digitālā rah, tahogrāfa regulā mēs esam izslēguši visas tās normas, kur ir runa pār šo te integrāciju starp vadītāju apliecību un vadītāju karti. Uh, Un tāpēc parlaments iepriekš, kad bija pirmais priekšlikums pirmajā lasījumā par digitālo tahogrāfu, parlaments eh, norādīja, ka gribētu, lai komisija pamato savu pozīciju ar kārtīgu ietekmes novērtējumu. Un šajā ietekmes novērtējumā jāietver visi tie elementi, ko norādīja parlaments. Ir ļoti svarīgi no parlamenta perspektīvas lai šis te politiskais signāls sasniegtu komisiju un proti, lai tad, kad komisija nāk klajā ar jaunu tiesību aktu šajā kontekstā, tas, ko parlaments vēlas, ir, lai ietekmes nu, jaunvērtējums būtu visaptvarošs un būtu ietverti elementi, ko parlaments iepriekš norādīja, proti jāņem vērā visi tie aspekti, kas ir saistīti ar to, cik praktiski būs iespējams integrēt visas šīs kārtas, ko izmanto profesionāli šoferi. Jo īpaši jāpievērš tam, kas notiks, ja vadītāja apliecība un vadītāja kārta tiks apvienotas. Jāapskata visas tehniskās sekas, viss, kas saistīts ar šo kāršu savietojamību un visi tie aspekti, kas saistīti ar datu aizsardzību un drošību. Tāpat mēs gribētu uzsvērt to, ka parlaments nav apmierināts ar pašreizējo ietekmes novērtējumu, jo tur nav ņemtas vērā izmaksas, kas būs saistīts ar šo apkāršu integrāciju, un to, ka būs jāizmanto dalītas informācijas sistēmas, ko izmanto atšķirīgas iestādes, un mēs zinām, ka iekšlietu ministri ļoti daudzās, eh, iekšlietu ministrijas ir tās, kas izdod vadītāju apliecības, bet tās ir transporta ministrijas, kas ir atbildīgas par vadītāju kartēm un to apstrādu un pārvaldību. Tādējādi šo abu karšu integrēšana ir, ja, tur ir jāsaprot tas, ka, ka tās tomēr kompetences šeit ir atšķirīgas iekšliet ministrija un transporta ministrija, un tas ir jāņem vērā. Tālāk mikročips, kas tiek izmantots vadītāja apliecībā, ir cits, ir savādāks nekā tas, kas tiek izmantots vadītāja kartē. Šis kā šīm kartēm ir atšķirīgi pārvaldības aspekti, Un šeit ir atšķirības gan ES tiesību aktos, gan panacionālajām likumdošanām. Ļoti grūti harmonizēt visus šos aspektus, visus šos atšķirīgos tiesību aktus. Un tāpēc mēs ierosinām sekojošo komisija jāatsauc pašreizējais priekšlikums. Principā mēs noraidām šo komisijas priekšlikumu un mēs gribētu lai komisija nāk klajā vispirms ar ietekmes novērtējumu, kas pēc tam ar atbilstoši tiktu iesniegts parlamentā divu gadu laikā. Mēs nepieņemsim nevienu jaunu tiesību aktu šajā jautājumā bez pienācīga visaptvaroša ietekmes novērtējuma. Paldies, priekšsēdētāji! Un es eh, arī ar nepacietību gaidu kolēģi komentārus. Paldies, kolēģi! Evai ir jādodas uz Nacionālo komiteju, tā kā ar jūsu piekrišanu es ļaušu Lichtenbergs kundzei izteikties zaļo vārdā. Uh, jā, herzlichen dank. Paldies. Man ir jābalso jūri komitejā. Uh, Es varu piekrist kolēģis uh, analīzei, šis nav pietiekami nobriedis priekšlikums, uh, netika ņemts vērā, ne, netika veikts tāds ietekmes izvērtējums, ko mēs vēlēmies, un komisijai vienalga, ko parlaments prasa vai vēlas, tā vienmēr iet tikai iemītajās pēdās, pa iemīto taciņu. Mums tas ir jānoraida, mums šis jautājums ir jānovirza atpakaļ, vai nu mēs runājam par datu aizsardzību vai par to, cik daudz datu kopas tiks eh, ievietotas šajā mikroshēmā, tas radīs ilg, tādas ļoti daudz problēmas ilgtermiņā. Nu, mums šis priekšlikums nav paprātā, mums tas ir jādod atpakaļ komisijai. Un mēs uh, uh, izsakām priekšlikumus uh, un tad uh, pēc tam par tiem balsojam, bet komisija tad izdara. Mēs šos priekšlikumus tik tālu uzlabojam, ka tos var atbalstīt vairākums deputātu un komisija mazgā rokas nevainībā. Tādēļ vajadzētu pateikt, mēs vēlamies, lai parlamenta vēlmes tiktu ņemtas vērā un lai tiktu veikts ieteikums izvērtējums, lai mēs varētu labāk pieņemt lēmumus. Un tas palīdzēs nevien komisijai, bet arī citām institūcijām. Ja komisija savu darbiņu neveic labi, tad mums ir jāatgriežas pie izējas pozīcijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums jo šajā jomā ir arī e, novērot krāpšanās gadījumi. Ja mēs vēlamies cīnīties pret krāpšanu, tad ir jābūt ieteikums izvērtējumam. Mēs vēlējāmies, e, lai tas būtu lietpratīgs, mēs pateicām, ko, kādu ieteikums izvērtējumu mēs esam stādījušies priekšā, un komisijai tas jāņem vērā. Paldies kolēģei! Tā kā ETP. Koha kungs, jā, priekšsēdētāja kungs, paldies, gribēju pateikties tikau kundzei, un īstenībā man nav šeit daudz ko piemetināt. Mēs nerunājam par jaunas vadītāja apliecības izveidi vai par um, vadītāja apliecības direktīvas grozījumiem. Nē, mēs tikai runājam par Eiropas komisijas priekšlikumu, lai vadītāja apliecībā tiktu ietvērtas arī vadītāja karšu funkcijas, lai tā tad varētu nolasīt arī arī digitālā tahogrāfa rādītājs tādā veidā. Izskanēja jau ļoti daudz uh, doma par datu aizsardzību un par uh, ietekmes izvērtējumu. Jāsaka, ka uh, dalību valstīs šis jautājums tiek risināts ļoti atšķirīgi. Uh, galvenokārt tās ir tieši dalību valstu kompetences, ko nevar uh, pakļaut tādam vienotam modelim. Tādēļ mēs varam patiešām pilnībā atbalstīt priekšlikumu, ko izteica referenti. Paldies! Maisners kundze, lūdzu, liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribēju pateikties Silvijai Tikau par uh, veikto darbu. Mums jau bija ļoti daudz diskusiju par digitālajiem tahogrāfiem, un jau toreiz viņa pierādīja, ka viņa eh, šo darbu veic ļoti atbildīgi un izpēta visas detaļas. Protams, izskanēja vairāki komisijas priekšlikumi, ko vien nav iespējams integrēt šajā vadītāja apliecībā, ņemot vērā tehnoloģisko progresu, daudz ko ir iespējams eh, apvienot un uh, ir iespējams arī ietaupīt rīt. Komisijas aprēķinos ir teikts, ka varētu būt patiešām laba doma šo tahogrāfu integrēt vadītāju apliecībā, bet ko tas nozīmēs dalību valstīm, vai to var tā vienkārši īstenot eh, vienā rokas mājienā? Un, protams, uh, Tas varētu radīt arī mm, pārlieku birokrātisko slogu un liekas izmaksas. Tātad komisijas priekšlikums nav pietiekami labi pārdomāts un līdzsvarots tieši tādēļ vajadzētu pateikt, ka priekšlikums ir jāpārstrādā un tas ir jādod atpakaļ komisijai. Un visu beidzot, citi kolēģi jau runāja par datu aizsardzību, un ja mēs runājam par šīm inovatīvajām tehnoloģijām, datu aizsardzība vienmēr šeit ir jāievēro jo vairāk kaut kas tiek vienkāršots, jo, lielā, jo, pa, jo lielāks risks pastāv, ka šie jūtīgie dati varētu tikt izmantoti uh, neatbilstīgi un ka tie varētu nonākt nepareizajās rokās. Paldies Silvijai Tikau un es atbalstu viņas priekšlikumu liberāļu grupas vārdā. Paldies, paldies un EKR grupas vārdā Džeki Foster, uh, viņa Rosbachs kundze pārstāv. Jā. Comments, yeah. Tikai pāris komentāri Mēs jau iepriekš sacījām, kā jau kolēģis norādīja, ka tā ir nacionālā kompetence, tas ir komplicēts jautājums, ir ļoti atšķirīgas pārvaldības, stru, pārvaldības struktūras, kas atbildīgas par šiem jautājumiem dalībvalstīs. Un jebkurā gadījumā, es domāju, ka ja būtu tāda institūcija, kas būtu Eiropā, jebkurā gadījumā jūs tas nepalīdzētu izskaust krāpnieciskās prakses, kas ir ieviesušās. Un ja mēs apskatām šo opciju apvienot apliecības un kartas vienā apliecībā, tad uh, teiksim, ja jums tiek konfiscēta apliecība, bet pārējās kārtas netiek konfiscētas, kas notiek šajā konfiskācijas gadījumā, tā ka daudz praktiski rakstura jautājumu rodās. Un es domāju, ka dalība valsts arī diezgan skaidri savu viedokli ir paudušas, un, protams, ka šeit tehnoloģiskās lietas ir jāskata un jāpadomā par to, ka kaut ko varētu darīt nākotnē, bet vienlaicīgi jāatcerās, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas nemaz neceļo, kas dzīvo vienā dalībvalstī, un tas, ko mēs šeit skatām, uh, ir tas, cik iespējams ir tas, ka kāds, kas pārvietojas pāri, robežā, pāri robežām, ka viņu vadītāja apliecība tiks atzīta arī citā valstī un tā tālāk. Tā ka es domāju, vajadzētu iznot piesardzības principu, arī skatoties uz izmaksām, jo tas nebūs lēti. Tā ka es arī saku, ka jā, tas ir jānoraida šis priekšlikums, lai cik bēdīgi tas arī neliktos, atbalstām šādu pieju. Bet labi, ir jāatsakās no tālāk šīs priekšlikuma skatīšanas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies, tālāk Rikē kungs. Nu, liels paldies, izteikšos pavisam īsi. Gribu pateikties Silvijai tikko par šo ziņojumu. Komisijas priekšlikums, nu, doma ir ļoti jauka bet pat labāk šis priekšlikums ir pārāk, pārāk advancēts priekš praktiskās situācijas, kāda valda ja mēs apskatām visus dažādos ierobežojumus, kas pastāv dalību valstīs, kas kavēs šī priekšlikuma īstenošanu, tad, nu jā, ideja ir ļoti laba, bet tehniski tas nav reāli izpildāms uz doto brīdi. Un šī iemesla dēļ pilnībā piekrīt referentes pozīcijai, ka šis priekšlikums ir noraidāms. Komisija, Adeberga kungs, eh, liekas, ka ir liels atbalsts referentes pozīcijai noraidīt, bet to vārdu komisijas pārstāvim. Ļoti labi, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies tikko kundzei pavisam īsi. Uh, leģislatīvās procedūras Ahkurāf kontekstā ietvaros komisija piefiksēja to, ka parlaments nevēlas apstiprināt šo priekšlikumu saistībā ar jauno 28. pantu tahogrāfa regulā. Un tur, kur ir šis te princips, ka varētu apvienot vadītāju kartas ar vadītāju apliecībām un ar to saistīties priekšlikums proti direktīva, kas rezultāto zināmā uzlabotā efektivitātē, varbūt arī kaut kādos ietaupījumos. Lai gan komisija nepiekrīt līdz likumdevēja pozīcijai šajā jautājumā, tomēr kompromisa garā komisija gala beigās vienojās par galējo tahogrāfu regulas tekstu un tādējādi piekrita arī dzēst 28. pāntu. Tādējādi komisija 19. jūnijā īsi izsekoties nolēma atsaukt savu priekšlikumu, kas paredz apvienot kārti ar apliecību. Tā kā šī iniciatīva bija tāds papildus pasākums, pamat iniciatīvā, un tā bija pilnībā atkarīga, atkarīga no tā, vai 27. pāns tiks pieņemts, tad es varu šobrīd paziņot, ka administratīvā procedūra, lai publicētu šo atsaukumu oficiālajā vēstnesī, ir jau sākta šī procedūra. Paldies! Paldies, pirms dodu vārdu referentei. Es gribu vienkārši precizēt. Tā tad komisijas nolūks ir atsaukt šo priekšlikumu. Komisijas pārstāvis pārējais komisija jau ir pieņēmusi lēmumu par atsaukšanu. Labi, referenti, vai jums ir kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau manā ziņojumā ir teikts, mēs gribam, lai šis priekšlikums tiktu atsaukts un praktiski Kā jau Mēsneša kundze norādīja, mēs uzskatām, ka nākamie priekšlikumi var tikt paredzēti tad, ja komisija, tikai tad, ja komisija pirms nākt klajā ar jaunu šādu veidu priekšlikumu veids visaptverošu ietekmes novērtējumu saskaņā ar tām specifikācijām, ar ko ir nākus klē Eiropas, ar ko ir nācis klē Eiropas parlaments. Mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs gribam, lai jauns tiesību akts nenāktu klajā ar tādu ietekmes novērtējumu, kur nav ņemts vērā parlamenta viedokļu šajā jautājumā. Es gribu pateikties visiem kolēģiem par viņu piezīmēm, komentāriem, un es esmu pārliecināta, ka Eiropas parlamenta balsojums par šo ziņojumu būs tāds politisks signāls no Eiropas parlamenta un vairāk tāds signāls par ietekmes novērtējumu saturu. Proti, mēs gribam tādu ietekmes novērtējumu nākotnē, kas atbilst mūsu prasībēm. Priekšsētājs paldies. Termiņš grozījuma iesniegšanai 18. jūlijas pusdienlaiks un tad 17. septembrī balsojums. Paldies! The... Tālāk mm, juridiskās komite, jūrī lietas attiecībā uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu Alka Drāvī kungam vārds. Kūna kungs, paldies! Kopīgi ar kolēģi Elka Drauji mēs sagatavojām atzinumu, ar ko varēja iepazīties visi komitejas locekļi. Uh, Eh, par atzinumu saņēmām 14 grozījumus, un puse no šiem grozījumiem uh, ir uh, tapusi tieši referentu starpā. Trīs grozījumus iesniedz Ajālas Sēndersas kundze. Tajos viņa kritizē komisiju par to, ka tā um, nepieļauj uh, deleģēto aktu kontrolēšana no parlamenta puses, tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet ir jāpadomā arī par attiecīgajām kompetencēm. Maisneres kundze pieprasa, lai komisija eh, atbalsta parlamenta kontrolas pilnvaras un eh, kritizē to, ka nav pietiekam daudz laika un resursu visi kolēģi, tā skatā arī Lichtenbergers kundze, ir viensprāts par šiem aspektiem. Protams, jāpadomā, lai parlamenta likumdošanas tiesības eh, kādreiz tika piešķirts arī komisijai, ņemot vērā tādus ļoti sarežģītus tehniskus dosjē. Bet tas varētu, protams, vainagoties ar tādām visai nenopietnām politiskajām sekām. Bet Izšķirīgi svarīgi ir tas, lai komisija taptu kontrolēta. Nu, paškontrola varētu nozīmēt problēmas. Ja mēs runājam par deleģētajiem tiesību aktiem, tad ir jāparūpējas, lai parlamentam vienmēr šeit būtu iespēja tajos ieskatīties. Un e, dažas lēmumus e, vajadzētu atsaukt. Mēs piekrītam iesniegtajiem grozījumiem, un tātad tie vēlāk tiks integrēti arī ziņojumā. Paldies! Paldies, Elka Draugungs, Said, vai tev ir kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī um, līdzautoram Kūna kungam, ar ko es ļoti veiksmīgi sadarbojos. Varu izteikties lakoniski, tika iesniegti vairāk grozījumu par šo atzinumu. Grozījumi patiešām ir pārdomāti, un eh, tātad teksts tiks nedaudz grozīts, bet eh, nu, grozījumi nav tādi ļoti tālajoši. Kūna kungs pats sagatavoja daudzus grozījumus, un arī to, ka parlamentam ir jātiek vairāk iesaistītam, sagatavojot dažādas tiesību aktus. Protams, šajā darbā būtu vēlams iesaistīt arī dalību valstu eksperts. Ir eh, darbam jāatstāj pietiekami daudz laika. Parlamentam arī ir jābūt savai teikšanai, lai eh, darbs vainagotos panākumiem un lai mēs tā tad varētu eh, arī savu artavu sniegt īstajā brīdī. Nu, man nav daudz ko piemetināt. Tuvāko nedēļu laikā mums būs uh, vēl uh, vairāk laika, lai noslīpētu šo tekstu, un es ceru, ka komiteja varēs šo priekšlikumu atbalstīt vienbalsīgi. Paldies! Maisners kundze, paldies! Paldies arī abiem uh, autoriem, līdzreferentiem, uh, Saidam un uh, Werneram. Mēs jau kādus trīs gadus esam darbojušies ar Lisabonas līgumu palīdzību, un Lisabonas līgums nosaka, ka parlaments nu, atrodas uz viena fundamenta kopīgi ar padomu un komisiju, bet šķiet, ka padomu un komisija gluži tā to neskata. Komisija ir līguma sargātāji, tā izsaka priekšlikums, skatās, vai tiek ievēroti visi līgumi, parlamentam arī šeit ir savas kompetences, un vajadzētu padomāt, domāt, vai komisijas kompetences varētu atšķirties no tām, kas ir parlamenta pārziņā. Tātad, vai tā varētu būt tikai tādas ekskluzīvas komisijas kompetences. Protams, citreiz ir tādi tehniski jautājumi, kas ir jānoslīpē, ar tiem parlamentam nevajadzētu notarboties, vai tie ir deleģētie tiesību akti vai ies, īstenojušie. Tas viss ir jānodala. Jā, vienmēr tas viss izskatās ļoti tehniski, pieņemot šādus lēmumus. Uh, bet, eh, protams, tas varētu nest līdz arī politiskas sekas, runājot par drošību. Mēs vēlamies, lai parlaments tiktu informēts. Nu, bija taču šī direktīva par uh, datu aizsardzību. Nu, pat mēs arī runājam par datu aizsardzību saistībā ar digitālajiem tahogrāfiem. Nu, šādu jautājumu izskatīšanā parlaments noteikti ir jāiesaista, lai tiktu pilnībā ievērots arī mūsu tiesības, jo mēs esam tiešā veidā ievēlēti tautas pārstāvji pārstāvi. Tas ir atrunāts arī Lisabonas līgumā, tādēļ es iesniedzu vairākus grozījumus, un komisija ir līguma sargātāja, līdz ar to arī Lisabonas līguma sargātāja, tādēļ tai ir jāparūpējas, lai parlaments tiktu informēts, lai tam būtu pietiekami daudz resursu, arī cilvēku kapitāla, lai mēs savu darbu varētu veikt pēc iespējas labāk. un mūsu demokrātiskās iespējas mums ir jāgarantē. Paldies! Paldies! Paldies, Maisners kundze, prezidot Krāmer kungam vārdu. Es gribēju teikt, ka mums ir apmeklētāju grupa šodien. Pēc Maisners kundzes e, ielūguma no apakšsaksijas, tā ka sveicam viņus visus šeit TRAN komitejā. Es ceru, ka Jums tas liksies pietiekami interesanti, bet jebkurā gadījumā sveicu jūs visus šeit. Tālāk Krāmer kungs Maikl. Paldies, Brian. Ļoti skaisti, ka varu runāt tieši tajā brīdī, kad pie mums ir ieradusies delegācija no Vācijas. Maikla, bet tā ir apakšsaksija, lejas saksija. Jā, jā, es zinu, saka Krāmer kungs. Nu, bet tā ir kādreizēja Austrumvācija, ja jūs to nezinājāt. Jā. Runājot par deleģētajiem tiesību aktiem, mēs aizvien no jauna pieredzam, ka komisija mēģina šeit eh, ierobežot mūsu pilnvars un tiesības, un mēs atkal te diskutējam, vai tie ir deleģētie akti vai nē. Ja mēs runājam par Connecting Europe instrumentu, šādas diskusijas jau mums bija, un. Eh, tad eh, mēs piedzīvojam bieži vien neveiksmi rīkoties šādā veidā un atkal ir jāmeklē kompromisi. Tādēļ esam iesnieguši divus grozījumus, numur 9 un numur 13. Eh, es ehm, runāju savā un Lichtenbergers kundzes vārdā. Viņa saka, ka īstenojošiem un uh, deleģējušiem aktiem ir jābūt uh, ar administratīvu raksturu, un ja tiek apspriest politiski jautājumi, tad arī um, parlamentam ir jādod savu svētība. Protams, nevienmēr robežas var novilkt tik skaidri, tādēļ mēs pieprasām, lai eh, komisija, tas ir teikts 13. grozījumā, pieņemot lēmumus par eh, deleģējušiem tiesību aktiem un īstenojušiem aktiem, ievēro iestāžu kritērijus Eh, un ievieš arī attiecīgus pārbaudas mehānismus. Pirms eh, tiek runāts par ziņojuma gatavošanu, ir jāsaprot, vai ir iespējams izmantot deleģējošos aktus vai nē. Mēs nevaram runāt par katru atsevišķu gadījumu visu laiku detalizēt, jo tad parlaments ir nostādīts neērtā situācijā. Mēs esam e, tautas kalpi un mums savas tiesības ir jābauda pilnībā. Paldies! Vai kāds no ziņotājiem grib ko piebilst? Pavisam ātri. Um. Werner, ļoti, ļoti īsi atsaucoties uz Krāmerkunga uh, teikto. Lisabons līgums saskaņā ar 290. un 290. pāntu, 291. pāntu uh, parlamentam sniedz iespējas kādreiz likumdevēja pilnvaras nodot komisijas rokās. Tas ir atrunāts Lisabons līgumā. Nu, varbūt tas nav noteikts tik precīzi, kā to vēlētos Krāmera kungs, bet tur ir runāts, eh, ka šie lēmumi nedrīkst nest līdzi tādas ļoti tālajošas politiskās sekas. Nu, tā tad ir ļoti grūti šeit uh, precizēt, vai ir iespējams pieņemt deleģētos tiesību aktus vai nē. Tas gadījums ir jāizskata atsevišķi. Protams, mēs varam uh, šo politisko uh, eh, likumu devēja varu piešķirt komisijai, bet uh, pēc tam varam šīs pilnvaras atkal pieprasīt atpakaļ trīs mēnešu laikā, un administrācijai ir jāizved, jāizveido kaut kāda uzraudzības sistēma. Uh, tad mēs atkal šīs pilnvaras varam eh, saņemt savās rokās un varam pieņemt lēmumus. Bet ja institūcija veids paškontroli, nu, tas var radīt visai lielas problēmas. Jā, mēs no tā nevarēsim izvairīties. Paldies. Said, priekšsēdētāji kungs, gribēju uzsvērt sekojošo. Ajāls Sēndersas kundze grozījumos runā par uh, komisijas spēlējamo lomu, uh, tad, kad tā izsaka priekšlikums, ņemot vērā komisijas uh, iniciatīvas tiesības. un bieži vien ir iespējams tā spontāni piedāvāt tieši deleģējušos tiesību aktus, nevis uh, īstenojošos. Man ir eh, tāda sajūta, ka komisija ir pārāk piesardzīga un. Un diskusijas ar padomu bieži vien sākas novēloti, bet komisija taču ir mūsu sabiedrotā un tai vajadzētu uh, saprast, ka parlaments vēlas baudīt savus tiesības pilnā apmērā. Es eh, vēl, mm, Ajāls kundze, lūdzu, lai komisēja arī padomā par demokrātiskās kontrols īstenošanu un dara to biežāk. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Vai es varētu atkārtot, kas ir šis te demokrātika refleks, bet Tātad transporta komitejas balsojums 5. septembrī un jūrija komitejā 14. oktobrī. Plenārsēdes datums vēl jāapstiprina, tātad mūsu komitejā balsojums 5. septembrī. Tālākais darba kārtības jautājums ir otrā sadaļa no 4. dzelzceļa pakotnes tehniskais pīlārs un prezentācija par trīs ziņojuma projektiem - Bilbao, Krēmers un Zīles kungs. Un sākšu ar to, kas ir par sadarbspēju, kas ir Bispandari Barandika Un sistēma būs tāda pati kā pirms tam - 5 minūtes referentam, 3 ēnu referentiem un 2 minūtes pārējiem. Tātad lūdzu jūs iekļauties 5 minūtēs. Tas būtu pavisam lieliski, ja to varētu panākt. Thank you very much. Eh, la semana pasada una... Liels paldies. Es nokavēju vilciena dēļ savu tikšanos Strasbūrā, es biju iestrēgus Luksemburgā, un arī tas viss tā sasaucās ar šo tēmu. 2013. gadā vēl joprojām nav vienotas dzelzceļa telpas Eiropā, un līdz ar to nav tādas lētas, ātras, efektīvas ceļošanas, teiksim, starp Valenciju un Oslo. Ir ļoti daudz birokrātisku, gan arī tehnisku šķēršļu. Un patiesībā nav arī tādas savietojamības starp dzelzceļa transportu un pārējiem transporta veidiem, kas nozīmē, ka ceļotāji nevar izmantot visas tās iespējas, visas tās opcijas, uh, kas potenciāli varētu būt pieejams, un ļoti grūti ir darboties peļņu nesošā veidā. Un tādējādi varbūt uzņēmumi izvēlās darboties citās jomās, nevis dzelzceļa transportā. Un arī dzelzceļa sektora pienesums emisiju samazināšanā jāņem vērā 90 tūkstoši ceļojumu, kas nozīmē 13 tūkstošu miljārdu ienākumu un apgrozījums 73 miljārdu eiro un 800 tūkstošu darba vietu dzelzceļu sektorā. Tas pausts komisijas dokumentā un saskaņā ar ar, ar šo dokumentu 2050. gadā vajadzētu būt tā, ka dzel, pa dzelzceļu pārvietoties iespējams lielākajā daļā vidēja attāluma vai, vai tāla, tāls distances maršrutu. Bet ļoti grūti panākt šo mērķi. Vajadzētu būt, ka mēs to varam panākt, vajadzētu samazināt emisijas vienlaiks par 6% līdz šim pašam termiņam salīdzinājumā ar 1990. gadu, bet nu neiedziļināsimies tehniskās detaļās. Es gribētu padalīties ar jums par to, kāds ir slēdziens par pašreizējo situāciju. Tā ka es, mans ierosinājums ir sekojošs. Mums vajadzētu nākt klajā ar skaidru stratēģiju, saprast, kas ir tie šķēršļi, kas stājas ceļā vienotai dzelzceļa telpai Eiropā. Uh, un esmu apspriedusies ar vairāk nekā 30 aģentūrām sastādot šo ziņojumu, un šajā nedēļā es beigšu savas konsultācijas ar gala lieto, ar, ar dzelzceļa lietotājiem, un man ziņojums balstās uz to, kas izriet no šīm konsultācijām. Protams, ka te vēl pāris grozījumi būs nepieciešami, bet es mēģināju tā iezīmēt tās, tā, tos risinājumus, kas izrietē no šīm konsultācijām. Uh, un centos koncentrēties uz to, kas liktos saprātīgi un iespējami. Ir skaidrs, ka dzelzceļš ir ļoti svarīgs Eiropai, vienotajā transporta telpā. Mums ir jācenšas harmonizēt 11 tūkstošu dažādu normu, kas attiecās uz dažādiem dzelzceļa tīkliem dalībvalstīs. valstīs un, vā, un ļoti ārkārtīgi daudz to iestāžu, kas izsniedz atļaujas cauri daudz dažādām valsts aģentūrām, pa daudz dažādiem kanāliem, un šīs te normas un šo iestāžu darbība nav cauradzama. Tas viss ir tā diezgan samudžināti, jo īpaši jāpiesakās cauri operatoriem, un tāpēc kaut kāda harmonizācija atļauju izsniegšanā ir nepieciešama. 10% no izmaksām uh, lai izprojektētu lokomotīvu. Šobrīd ražotājiem ir jāpakļaujas daudz dažādiem certifikācijas noteikumiem. Un varbūt ir kaut kāda atļauja, kas cirkulē tikai trijās valstīs, savukārt varbūt operators vēl darboties 30% teritorijas. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs varam panākt tos mērķus, kas bija uzstādīti visās iepriekšējās trijās eh, dzelzceļa pakotnēs - sadarbspēja, Tad jāskata ātrvilcienu jautājums, kā sasaucās 57. un 49. direktīva ar eh, aģentūras regulu. Un kā panākt šo sadarbspēju, ko mēs vēlamies panākt? Bet šobrīd šī, šīs te direktīvas un regulas nav īpaši lielā mērā transponētas dalību valstīs. Un mērķi, kas pat mums stādīti jaunajā, jaunajā tiesība aktā, ir diezgan realists, ka šis 20% samazinājums tajā pašā laikā ir centieni samazināt izmaksas, kas nepieciešams, lai iegūtu certifikāciju. Mēs cenšamies ietaupīt 5000 miljārdu eiro un cerams, ka tas palīdzēs operatoriem atjaunot savu vadošo lomu transporta nozarē. Un mēs ceram, ka izdosies panākt arī tādus uh, vērā ņemams ie, ienākums nozarei, un varbūt, ka izdosies panākt arī šo te one-stop shop, viens pieturas aģent, aģentūras principu certifikācijai un atļauju izsniegšanai. Mēs gribam vienkāršot pārvaldes struktūru Eiropas dzelzceļa aģentūrai. Un, lai, un vajadzētu atbrīvoties no tā, kas ir liekas un pretrunīgs, un vienkāršot visas šīs procedūras. Mēs gribam vienotu operatīvo ietvaru, likvidēt šķēršļus, kas eh, stājas ceļā vienotai dzelzceļa telpai un vienotai atļauju un certifikātu izsniegšanai. lai reģistrētu transporta līdzekļus, vai lai es tos tirgū. Un galvenais elements šeit ir Un šobrīd noslēgumā mēģināšu iekļauties vienā minūtē, bet, nu, priekšsēdētājs sāk runāt. Tūki laikam sūdzās, ka pārāk ātri runātāji runā. Varbūt patiešām varētu nopaļoties, saka priekšsēdētājs. Noslēgumā sacīšu, kāpēc visas šīs prāta vētras, un tas, ko mēs vēlamies darīt, ir mēs negribam, lai būtu dublēšanās, lai būtu kaut kas lieks normās, mēs gribētu visu vienkāršot un nodrošināt to, ka ceturto pakotni izdosies pieņemt, un kas ir patiešām tāds izaicinājums Eiropai un dzelzceļa sektoram Eiropā. Bet mēs gribētu redzēt to, ka dzelzceļa tirgus daļa palielinās, uh, ka dzelzceļš spēlē nozīmīgāku lomu pasažieru pārvadājumos. Un patiešām, lai mēs uh, varētu izmantot visas tās potenciālās priekšrocības, kas ir saistītas ar dzelzceļa sektoru lomas palielināšanos, nodrošinot inovāciju, investīcijas un visu pārējo. Un ja mums tas izdosies, tad būs ievērams solis uz priekšu. Lielas paldies! Paldies, eh, jums ir paveicies, ka mums ir eh, mazliet laika. Ja mēs šeit būtu vakar eh, pēcpusdienā to visu pārnājuši, tad jūs dzirdētu kā Klauds mans āmariņš un neko daudz jūs tā arī nevarētu pateikt. Bet, nu, Eh, šodien varam atļauties mazliet vairāk. Trīs, četras minūtes. Šodien esmu dāsns, jau tuvojas brīvdienas, labā noskaņojumā. Tā kā, nu, trīs, četras minūtes apmēram, kolēģi. Paldies! Es vēlētos teikt, lūko, tik tiešām ir prieks sadzirdēt šo deksmi, šo aizrautību referentes balsī. Tas viss ir ļoti jauki, iedvesmojoši bet eh, mēs dzīvojam reālā pasaulē. Ambīcijas tas viss ir labi un jauki, bet eh, mums ir jāspēj eh, darboties spēju un iespēju robežās. Uzklausot referents teikto, ir visnotaļ skaidrs, ka ir jāapstiprina jaunā dzelzceļa pakete, jālabo pagātnē pieļautās kļūdas, uh, Eh, jāstrādā labāk, eh, jāstrādā efektīvāk, eh, nodrošinot izaugsmi un uzplaukumu mūsu dzelzceļam. Un tieši tāpēc ir jāskatās uz piedāvātajiem pasākumiem. Un tehniskie sarežģījumi ir jāvērtē kompleksi, savie, drošums, savietojamība tas, ka Eiropas aģentūram tiek atvēlētas plašākas kompetences, Un eh, līdz ar to jāvērtē komisijas un referentes piedāvājums kā visnotaļ ambiciozs. Komisija mm, pieņem subsidiaritāti kā principu, vairākās eh, iecerēs iniciatīvās tas viss ir labi. Tālāk direktīvas eh, projekts par mm, savietojamību. Es domāju, Mums visiem ir īpaši jāstrādā, lai finansiāli atbalstītu jauninājumus dzelzceļu nozarē. Un definīcijas otrajā pantā arī šeit ir jāstrādā. Ir nu vajadzīga, zinām, tāda savstarpēja uzticēšanās, savstarpēja atzīšana dalībvalstu starpā eh, šajā te apziņošanas un licencēšanas procesā. Ja mēs tagad atkal katru reizi iekāpsim centralizācijas eh, lamatās, eh, tad tas nekas, eh, nekas labs tur nesanāks. Ehm, subsidiaritāte ir tas ceļš, pa kuru jāiet. Tāpat arī rītošā sastāvā mārketinga standārtu jautājumā. Nu, ja runa ir tīri par iekšzemes darījumiem, tad eh, jā, tur var vietēja aģentūra tik galā ar visu, bet tik līdz parādās Eiropas dimensija, tā šeit vajadzētu būt arī Eiropas kompetencei. No otras puses, nedrīkst arī pārspīlēt ar eh, aģentūras pilnvarām un eh, spējām un, un, un iespējām iejaukties notai, norisēs. Drīzāk ir jādomā par signāla sistēmām, par uh, Eh, infrastruktūras savietojamību, bet ar nocīm, ka šeit parādās eh, tātad pārobežu aspektu, pārobežu satiksme. Direktīvas transponēšana. Ja komisija vēlas būt ambicioza, lai nu tā būtu, eh, ja referenti to vēlas, tad uz priekšu. Nosakot to, ka visu šo plānu īstenošanai tātad tiek atvēlēts gads, labi. Uh, bet uh, tas uh, izvirza nepamatotas uh, cerības un uzdevumus. Jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, kāda ir tendence aģentūras pilnvaru un pienākumu loks paplašināsies, līdz ar to pieaug iespēja, ka tā kaut ko nespēs, nepaspēs. Um, un tas ir izaicinājums, tas ir uzdevums. Mēs uh, tomēr esam optimisti un savu pieticīgo iespēju robežās atbalstīsim šādu uh, virzību, jo tas uh, ir mūsu interesēs, protams, ievērojot saprāta un piesardzības principus. Tiks garantēta lielāka caurskatāmība, arī lētākas cenas mūsu tātad pasažieriem. Paldies! Nākamais runātājs um, - Aiela Sendere. Jā, uh, tik tiešām vēlos sveikt uh, referentu. Um, jūsu apņēmība un uh, lielā ieinteresētība šajos jautājumos ir iedvesmojoša. Jūs tik tiešām spējat kontekstā izklāstīt visus aktuālos jautājumus savietojamība, nu tas šķiet, šķietami ir tīri tehnisks jautājums, bet eh, pagātnē tas ir izmantots kā aizbildinājums eh, visa veida neizdarībām. Eh, valdību interešu, bijušo monopolistu pozīciju aizsardzībai, un ir pienācis laiks izlausties cauri šiem šķēršļiem, uh, Eh, pārcirst šo te Gordiju mezglu un eh, padarīt harmonizāciju Eiropas līmeņa dzelzceļa sistēmu par realitāti. Un eh, tik tiešām šeit nenāk par skādi, ja aģentūras muskuļi būtu maķenīt spēcīgāki. Bet neaizmirsīsim arī par riskiem. Tā tad ir uh, valstu aģentūru darbības lauciņš, bet Eiropas uh, līmeņa aģentūras uh, šis te līmenis pagaidām vēl nav praksē pārbaudīts šīs te Eiropas pasē ritošajiem sastāvam vienota cita iniciatīva. Nu, tā šeit slēpjas risks, vismaz atsevišķās situācijās. Tāpēc domāju, ka Eh, nu, drīzāk būtu jāizvēlas eh, pārbaudītas darba metodas un varbūt jāprasa eh, ciešāka sadarbība un lielāka atdeve tieši no valstu aģentūrām. Un, nu, Eiropas aģentūrai varētu uzaudzēt muskuļus, piešķirt dažas varbūt tādas sankcionējošas pilnvaras, mm, bet saprāta robežās ir jāatrod labs līdzsvars. Un Eh, šobrīd eh, vēršos pie komisijas, varbūt pie aģentūras ar šādu jautājumu, vai būtu iespējams, domājot par certifikāciju, par eh, ritošā sastāva certifikācijas harmonizēšanu, varbūt šeit būtu iespējams tātad nospraust prioritātes. Pirmkārtām pārobežu ritošais sastāvs. tā, lai mēs sāktu darboties no, no pareizā izejas punkta, lai mēs nesāktu ar nebūtisko vai mazāk prioritāro, lai mēs e, novāktu pirmkārtām tos būtiskākos šķēršļus. E, tātad vai komisija tāpat arī būtu gatava uz, izveidot darba grupu par savietojumības aspektiem, par biļešu sistēmām, e, par šādiem jautājumiem. Un es beidzot vēršos pie aģentūras sacīdama lūko. Nu, šie te procesi eh, būs ar ievērojumu sociālo atbalsi un mm, tātad rezonansi. Eh, vai sociālā puse, tātad arotbiedrība pārstāvī, tiks uzklausīta, vai jūs to varat apsolīt? Vai viņu atziņas tiks ņemtas eh, vērā? Paldies. Nākamais kolēģis. Kramer kungs. no Tallinas uz Lisabonu varam aizbraukt ar mašīnu, ar uh, riteni, ja vēlaties, ar kūģi vai aizlidot, bet uh, ar uh, dzelzceļu tas nav iespējams pa dzelzceļu. Nu, bet jāņem vērā, ka vilcieni ir viena no drošākajiem un vidēji draudzīgākiem transporta veidiem jo, protams, ir atšķirīgas signāla sistēmas, atšķirīgas strāvas stiprums vados, tas viss ir jāharmonizē. Protams, vēlns slēpjas detaļās un jāsaka, ka dzelzceļu uzņēmumi uh, E, ir pēdējās nacionalistiskās iestādes katrā valstī. E, šie uzņēmumi neskatās tālāk par savu degungalu, neskatās, e, kas notiek aiz robežām, bet vajadzētu šīs domāšanas paradigmas mainīt. Tas viss, protams, prasa laiku un naudu. Ja vēlamies, lai vairāk cilvēku pārvietotos nevis ar automobīļiem, bet ar vilcienu, tad mums kaut kas ir jādara. Mēs vēlamies garantēt gan mobilitāti, gan arī aizsargāt klimatu. Tādēļ dzelzceļam ir jāieņem aizvien arvien vairāk eh, vietas eh, transporta sistēmā. Piemēram, lokomotīve, kas ir pieļauta eh, kādā dalību valstī, ja vēlamies pieļaut, lai šī lokomotīva varētu kursēt arī pa citām dalību valstīm, tas var prasīt līdz pat diviem gadiem laika, un tas varētu izmaksāt kāds 2-3 miljonus pirms trim vai pat četriem gadiem mēs pieņēmām lēmumu, kurā tika teikts, ka katra lokomotīva, kas ir pieļauta vienā dalību valstī, ir automātiski jāatļauj visās citās dalību valstīs, ja vien kāda dalību valsts var ļoti labi argumentēt, kādēļ tas nav iespējams. Nu, ļoti jauks lēmums, mēs visi bijām priecīgi par šo progresu, bet, diemžēl, nekas netika panākts. Šis lēmums netika īstenots. Tagad ir ceturtā dzelzceļa pakotne un vajadzētu parūpēties, lai tā vainagotos panākumiem. Protams, dalību valstu aģentūrām jāsadarbojas ar Eiropas aģentūrām, Referenti ir vienis prātis, mēs vēlamies tādu centrālu Eiropas biroju aģentūru, kas sadarbojas ar dalību valstu aģentūrām. Mēs nezinām kaut kā, mēs negribam ieviest kaut kādu milzīgu, pārmērīgu Eiropas sistēmu, kad neviens vairs nesaprot, kur gals, kur sākums. Jāsaprot, ka 90% no lēmumiem tiek pieņemti tieši dalību valstu līmenī, bet Eiropas dzelzceļa aģentūra tā tad būs mūsu galvenais uh, sarunājums sarunu partneris, eh, kas sadarbosies ar dalību valstu aģentūrām. Tas nav nekas jauns, arī aviācijas nozarei tas notiek. Arī tur ir Eiropas aģentūra, kas eh, noslēdz līgums ar dalību valstu aģentūrām. Tas viss mm, darbojas vienkārši lieliski. Ir iespējams arī tādā veidā labāk risināt konfliktus. Nu, tieši tā mums ir jārīkojas, lai mēs vispār varētu pavirzīties uz priekšu. Mēs negribam radīt kaut kādu milzīgu uh, uzpūstu Eiropas institūciju. Runājot par kompetencēm, ir infrastruktūras apsaimniekotāji, dzelzceļu uzņēmumu un, protams, arī rūpniecība nozara šeit spēlē lielu lomu. Mums ir jāiesaista visi interesanti un jānosaka, kurš tad uzņems atbildību. Uh, bet ja tiek ražota kāda mašīna, tā var braukt eh, pa jebkuras valsts teritoriju, un ja ir kādi trūkumi, tad, protams, tā ir jāizskauž, un, piemēram, auto nozara citreiz atsauc konkrētus modeļus un eh, atzīst savus kļūdas. Tam pašam ir jānotiek arī dzelzceļa sektorā, lai mēs vispār varētu konkurēt arī ar citiem transporta veidiem. Paldies! Felicio, Mr. Zila, Roberts. Paldies, Zīles kungs! Mm, es uh, gribētu arī pateikties uh, referentē par šī ziņojuma sagatavošanu un arī par tiem akcentiem, uh, kas ir likti klāt no referents puses šī konkrētajā projektā. Un, um, Es varbūt tās nerunāšu dziļās detaļās, jo mums ir, man, man tas gods ir runāt arī par Maikla Krāmeru ziņojumu un arī par pašiem savējo no mūsu grupas, kas uh, kas eh, rada man eh, vieglāk pateikt tikai dažas aktualitātes. Pirmkārt, mēs eh, zinām, ka ar šo um, projektu, ar interoperabilitātes projektu padomu ir tikusi līdz politiskai vienošanās, līdz ar to viņi ir relatīvi gatavi droši vien uzsākt kādu sadarbību pēc tam, ka mēs būsim gatavi par šiem jautājumiem tehniskā pīlāra daļā. Un um, šeit es gribētu teikt, ka lietas, kā ziņotāji ar vērtē par vienotu Eh, sistēmu attiecībā uz transporta līdzekļu reģistru izveidu un, un vienu pieeju attiecībā, vienu, vienu darbību attiecībā uz certifikāciju lokomotīvēm, vilcienu vadībai un arī ritošiem sastāvam, tad šeit vismaz daļā no Eiropas Savienības tirgus neapšaubām ir, ir šķēršļi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām uh, ERA, uh, Eiropas dzelzceļa aģentūrā pirms kādu laiku, un mēs mēģinājām redzēt, kāda veida informācija ir pieejama viņu datu bāzēs. Uh, un pilnīgi skaidrs par, par daļu izolēto tirgus ritošo sastāvu viņiem nav nekāda pieeja. Un visdrīzākais arī nebūs, tāpēc, ka tā tiek turēta trešajā valstīs. Šajā gadījumā pamatā tas ir uh, viss tas, kas attiec uz 15-20 mm sliedēm. Un jebkurā gadījumā šāda vienota e, e, ritošā sastāva um, datu bāze nebūs iespējama. Labākā gadījumā par samaksu ir iespēja piekļūt šai datu bāzei erai. Uh, attiecībā uz trešo valstu operējošiem eh, ritošiem sastāviem uz kravas vagoniem pirmām kārtām. Kas attiec uz lokomotīviem, tā attiecība ir savādāka, jo visbiežāk lokomotīvas nešķēršo Eiropas Savienības robežu attiecībās uz trešām valstīm, kas nozīmē mums jābūt ļoti elastīgiem šajās prasībās un jāmēģina iet tai virzienā, Uh, cik tālu tas ir iespējams dot šo kompetenci erai uz šādu datu bāzi izveidošanu, bet, protams, nelaust to, kas nav iespējams salauzt, jo tādējādi mēs uh, šajās uh, izolētajos tirgos panākam pretēju efektu. Mēs panākam to, ka viņu biznesa konkurētspēja zūd šajos tirgos, un es domāju, ka tas nav mūsu mērķis. Bet, kā es teicu, tās ir detaļas, kuras, manuprāt, ir, ir, ir iespējams precizēt šī projektā, bet kopumā uh, Es neredzu lielu šķēršļus, ka mēs varētu sekmīgi pabeigt šo konkrēto interoperabilitātes eh, regulu. Paldies! Thank you. That concludes the shadow. Nu, līdz ar to esam uzklausījuši visus sēnu eh, referentus. Tagad uzstāsies pārējie. Eh, Gezīna, lūdzu, divas minūtes. Jā, mēs esam runājuši par Eiropas Savienības pārvietošanās brīvību kapitālam, cilvēkiem, eh, precēm. Nu, jums jau nebūs nekāds noslēpums, ka Mihēlam Krāmeram es nevienmēr piekrītu runājot par transporta politiku, bet viņam pilnīgi taisnība. Jūs varat eh, apceļot visu Eiropu, piemēram, ar kuģi, ar automašīnu, bet ar dzelzceļu tas joprojām nav iespējams ar vilcienu. Uh, un mēs vēlējāmies izveidot vienotu tādu dzelzceļa telpu. Bieži vien valstis izmanto dažādus trīkus. Sākumā Lamanša kanāls tika veidots tā, ka ICE Vācijas vilcieni nevarēja pa to braukt, tātad tiem eh, nebija iespējas konkurēt, mums nebija eh, piekļuvis šim kanālam. Nu, jāsaka, ka tā bija piekļuvis kavēšana. Mēs esam ko tādu piedzīvojuši, ka valsts valstis izmanto dažādus trikus, lai saglabātu savas izdevīgākās politi po pozīcijas. Jāsaka, ka, piemēram, eh, Ziemeļspānijā ir trīs dažāda platuma sliedes, eh, nu, tas visu padara vēl sarežģītāku. Jāsaka, mēs to piedzīvojam kā tādu vēsturisku pagrieziena punktu, kad Eiropas parlamentā Deutsche Bahn ar SNCF, tātad franču dzelzceļa pārstāvjiem apsēdās pie viena galda, nu, Dominiks Rikē jau smīn tagad, un uh, abu dzelzceļu pārstāvi vienojās, nu, metīsim pie malas šīs spēlītes, sadarbosimies un parūpēsimies par pilnīgu uh, sadarbspēju. Es esmu patiešām priecīga un ceru, ka ar ceturto uh, dzelzceļa pakotni mēs gūsim panākums, nestoties uz to, kur dzīvojam un kādi ir mūsu politiskie uzskati. Paldies! Tagad paņokungs divas minūtes. Nu, uzklāsījām, tā teikt, viedokli no DB pozīcijām, tagad varbūt, ko teiks SNCB, Francijas dzelzceļa, tā teikt, pietuvināta persona. Jā, priekšsēdētāji. Tik tiešām mm, situācija ir ieilgusi, mēs zaudējam līdzekļus, eh, eh, mēs slīkstam neefektivitātē un kā referente jau ir norādījusi, tātad mēs šai ziņā varam atbalstīt komisiju, proti progresīvi uzticēt eh, Eiropas aģentūrai papildu pilnvaras Uh, dodot tai kompetences uh, tātad regulēt papildu aspektus, uh, kā runāt par rītošo sastāvu, tā par infrastruktūru. Tomēr atsevišķi priekšlikumi šīs te savietojamības direktīvas tekstā ir nepārdomāti, pirmkārt runājot par priekšlikumu aģentūras sadarbībai ar valstu, tātad drošības iestādēm. Uh, Šeit eh, nāk, nāktos eh, tā pragmatiskāk eh, izvērtēt šo piedāvājumu, lai tas būtu realistisks, lai drīzāk domātu par to, kas ir sasniedzams, par vienotu tādu mm, sadarbības saskārni, interfeisu un mm, lai Eiropas aģentūra kļūtu par mm, šo te vienas pieturas aģentūru, drīzāk caur kuru e, e, tātad valstu aģentūras varētu efektīvāk, ciešāk sadarboties. E, Un šai Eiropas aģentūrai arī tad nāktos eh, pievērsties tādām Eiropas līmeņa problemātiskai perifēriem reģioniem. Un eh, tātad šai, šim te kompetenču pārdalījumam, mūsuprāt, ir jābūt eh, pamatotam. Šeit ir jāparedz arī pietiekami pārejas perioda noteikumi, lai tātad pārejus uz, uz šo jauno realitāti. Uh, būtu adekvāta. Eh, tātad 66., 67. un 70. Eh, grozījums par tiem izteiksimies. Grošakungs. Paldies, es varu atbalstot eh, Krāmera kunga un Gezīnas teikto. Bet tagad runājot par dzelzceļa sektora tādu vispārīgāku griezumu, bieži vien mēs nedzirdām to, eh, ka protams, eh, dzelzceļa nozarē ir ļoti e, daudz iespēju radīt jaunas darba vietas, un 21% no mūsu produktiem tiek eksportēti. Un Jāsaka, ka dzelzceļš ir tāda globāla nozare, un mēs, eh, protams, rēķināmies ar lieliem konkurentiem no Ķīnas un Japānas. Un vajadzētu parūpēties, lai mūsu pētniecības līdzekļi tiktu ieguldīti tā, uh, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem visās dalībvalstīs meklēt pēc jaunām tehnoloģijām, jauniem risinājumiem, nevis katra valsts atsevišķi apārtu savu mazo lauciņu. Tātad viss ir uh, jāapkopo. Un vēl kāds ļoti būtisks aspekts līdztekus pētniecībai ir um, nodarbinātības kvalifikācija, un uh, jau Polijā, Francijā, Beļģijā trūkst augstu līmeņu tehniķu. Nu, pēc dažām dienām tas būs vēl sarežģītāk, un ja arī šie izglītības standarti, apmācības standarti būs atšķirīgi, tas situācija tikai sarežģīs. Uh, Tādēļ ir jāparūpējas, lai eh, būtu harmonizācija un tā varētu veicināt darba vietu radīšanu, pētniecību, inovācijas un eh, padarīt Eiropu atkal par tādu ekonomiski vērā ņemamu uh, konkurentu. Nevajadzētu to aizmirst, kad par to visu apspriežamies. Paldies! In... Paldies, un pirms dod vārdu komisijas pārstāvim arī no savas puses vēlējos ko bilst. Ja mēs paskatāmies tīri dzelzceļa kontekstā, aizmirstot par politiku, nu, kas alaži ir smags jautājums mums šeit parlamentā, ja mēs paskatāmies situāciju tīri dzelzceļa kontekstā, tad šie trīs ciņojumi tehniskais pīlārs no tiem šķiet ir tas vissvarīgākais. Tas ir dzelzceļa paketes, tas būtiskākais komponents. Proti, ja mēs nenodrošināsim tehnisko pamatu šo, šai savietojamībai, drošības aspektus, tad nekas cits uh, nelīdzēs. Tieši tāpēc ir tik svarīgi uzklausīt to, kas uh, cienījumiem deputātiem ir sakām šai sakarā. Uh, manā izpratnē ir būtiski situācijai pieiet tīri no, no nu, tādas dzelzceļa perspektīvas. Pēc tam jau arī tad varēs runāt par labas pārvaldības principiem un tā tālāk, bet uh, pirmkārtām ir jāskatās uz tādu tieši tehnisko dzelzceļa kontekstu. E, tas ir nonsens, tas ir e, nepiedodami, ka 2013. gadā joprojām nav iespējams ar dzelzceļu pa dzelzceļu šķērsot uh, Eiropu. 69. gadā cilvēks uz mēnesi aizbrauca, bet mēs 2013. Uh, nespējam šķērsot Eiropu ar vilcienu. Uh, Metju uh, pareizi teica, Eiropa ir līderis dzelzceļa tehnoloģiju nozarē. Un, ja mēs vēlamies šo, šo pozīciju saglabāt, nu, tad mums ir jāatrisina šīs te ies, ie, ieilgušās tehniskās pretrunas, uh, neatbilstības tā, lai uh, pār, pār mūsu nozari, par mūsu industriju nesāktu citos pasaules nostūros smieties. Un uh, esmu šo analoģiju jau lietojis, šo līdzību jau esmu teicis, ja civilā aviācija uh, ar tiem pašiem noteikumiem, ar tiem pašiem, ar to pašu regulējumu, kā dzelzceļa nozarē mm, darbotos. Uh, Eh, tad netiktu uzbūvēts neviens Airbus, neviens A380. Neviens nelidotu. Mēs joprojām eh, žēlotos par to, ka nav iespējams dabūt certifikāciju cauri. Un tā ir tā lielākā nelaime, kura mums ir jāatrisina. Un ja mums izdosies atrisināt šīs tehniskās pretrunas, eh, no tehniskās puses nodrošināt pamatu šai savietojumībai, interoperabilitātei, protams, nezā, ne, neupurējot eh, drošumu, tad arī neizpaliks viss pārējais - pārvaldība, apsaimniekošana, politiskie aspekti un tā tālāk. Es domāju, tas ir tas pamata princips, pamata atziņa, kas mums ir jāņem vērā. Uh, lai nebūtu tā, kā teica Maikls, lai pēc diviem gadiem mēs šeit nesatiktos eh, atkal, lai spriestu par piekto dzelzceļa paketi un sesto dzelzceļa paketi un tā tālāk. Lūk, manā izpratnē viss ir diezgan vienkārši. Žana Erika, 5 minūtes tavā rīcībā pakēkungs komisijas vārdā. Paldies priekšsādātāji, paldies eh, ka esat viensprātis eh, ar komisiju mūsu vienotajās ambīcijās. Uh, cik būtiska ir šī eh, dzelzceļa pakete. Paldies referentē par eh, tātad eh, sagatavoto atzinumu. Ehm, vairāki kolēģi norādīja, ka dažos gadījumos referenti ir pat ambiciozāk par komisiju. Jā, iespējams, tā tas tiešām ir. Mēs par to tikai priecājamies. Un atļaujiet man pāris komentārus teikt par iesniegtajiem grozījumiem. Pirmām kārtām runājot par vispārīgām lietām. Tātad referente mm, sakot tiem, tam, tai pašai struktūrai, ko piedāvā komisija, tur, ko referente pasvītro aģentūras lomu, tātad eh, certifikācijas, tātad sistēma izveidē mm, priekš uh, trackside ERTMS. Uh, Jā, tas tik tiešām ir viens no smagākajiem jautājumiem, par ko šobrīd strīdas padome, un šeit pilnībā piekrītu referentai un tiem klātsošiem, kas izteicās, ka aģentūrai nāktos, eh, pienāktos pilnvaras eh, spriest eh, pār to, kā tiek certificēta šī te, šīs iekārtas, kas uz sliežu ceļiem tiek uzstādītas. Tāpat arī Eh, priekšlikums par vienotu Eiropas eh, ritošā sastāvu reģistru, tā varētu būt laba doma, kas eh, nodrošinātu un darītu iespējamu vienotu no tādu ritošā sastāvu saimniecību Eiropā, ieskaitot certifikācijas aspektus un tā tālāk. Viena lieta tikai jāatzīmē, kas šorīt netika īpaši izcelta. Jautājums ir par aģentūras darb, resursiem, par resursiem tās darbībai. Nu, no, jebkas, eh, par ko mēs spriežam, eh, gala beigās prasa tādus vai citādus resursus. Komisija ļoti labi apzinās to, ka tiklīdz šis darbs eh, tiks padarīts, no nu, tad nāksies skatīties, kur tam visam ņemt naudu, tā lai šos uzdevumus būtu aģentūrai iespējams izpildīt. Tāpat arī prieks par to, ka piedāvājat saīsināt pārējais periodu, to varu arī dzēn ar prieku pasvītrot. Komisijas, eh, komisija savā priekšlikumā ir eh, būtiski pievērsusies aģentūras eh, darbības šeit uzsākšanas, izvēršanas fāzai. Un divu gadu pārejas periods, ko piedāvā komisija, tas būs absolūti pietiekams laiks, lai aģentūra, tā teikt, varētu izstaipīties, iekustēties un, un uzsākt darbu. jo tāda ir mūsu priekšlikuma būtība. Aģentūra tā tad iesildās un, uh, un, un tad sāk darbu. Uh, viens, uh, viens gads šai iesaldīšanās fāzē, nu tas nav neiespējami, bet, nu, mums ir jāsaprot, ka tas ir un paliek no tāds sākuma piedāvājums mūsu sarunās ar padomi. Tālāk. Vēlētos diviem aspektiem pieskarties. Pirmkārtām priekšlikumam izveidot eh, darba grupu, kas spriest par savietojamību un eh, pieejamību. Eh, Aiela Sendere to minēja, tāpat arī par biļešu sistēmām. Atzīmēšu, ka runājot par pieejamību, spriežot komisija jau ir veikusi priekšdarbus, lai atskaitītos STI priekšā par pieejamības jautājumiem. Un par to tiks spriests riska jautājumu komitejā, tā ka tur būs atjaunināts tiesībā tiesību projekta teksts. Un kolēģi, mani kolēģi eh, ar jums, Ailes kundze, labprāt eh, apspriestos. To pašu var teikt arī par biļešu sistēmām, kaut arī šeit varbūt tas progress nav tik ievērojams. Tātad, jebkurā gadījumā ar prieku atbildēsim un sniegsim jums precīzāku informāciju par subsidiaritāti un valstu aģentūru lomu un funkciju. Protams, uh, ERAI nāksies un tā noteikti cieši sadarbosies ar valstu mm, aģentūrām, struktūrām un noteikti būs jomas, kur valstu aģentūras varētu saglabāt kompetenci, piemēram, par infrastruktūras jautājumiem, cik tālu tas viss nav saistīts ar RTS. Un padomas pieeja bija tāda, ka zināmas tādas kompetences kumosus uh, tik tiešām atstājam valstu aģentūru pārziņā, ja runa ir par tieši nacionāla uh, Uh, nacionāli izmantot to ritošu sastāvu. Un tālāk arī par rūpniecības radītiem izmešiem, par vienotu Eiropas dzelzceļu telpu. Nu, tad tik tiešām uh, tendence ir tāda, ka tāds tīri, uh, tīri nacionāla ritošā sastāva kļūs arvien mazāk. Un, nu, beigās tur sanāks, ka kompetence it kā ir, bet ritošā sastāva vairs nav. Paldies. Nākamais kolēģis. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu pateikties visiem, kas izteicās, un gribu norādīt uz pozitīvām lietām. Pirmkārt, mēs visi piekrītam tam, ka sadarbspējas jomā nepieciešams spērt soli uz priekšu, bet redz šīs visas problēmas. Un mēs skatām Horizon, ho, apvāršņu programmu un tā tālāk cenšamies radīt darba vietas. Bet tas viss saistās ar zināmiem šķēršļiem, tāpēc es uzskatu, ka šajā jomas ir nepieciešams rīkoties drosmīgi, pretējā gadījumā mēs tikai runāsim, bet darbs stāvēs uz vietas, tiks zaudāts laiks, un es esmu gatava virzīties uz priekšu, tāpēc arī visa šī mana analīze. Jautājums ir par to arī, kā stiprināt Eiropas celceļa aģentūras lomu. Tas varbūt tā skaidri ziņojumā pirmajā stadijā neizskanēja, bet grozījumos mēs runāsim par to, ka nav runa tikai par pārējas periodu erā, bet šeit arī ir runa par darba programmu, kas tiks uh, uzdota ērā aģentūrai. Proti zināmas kompetences, kas ir paplašināts pret doto brīdi. Un, protams, ka mums visiem ir kopā ar Krēmera kungu, proti visiem trīs ziņot referentiem, kas strādā pie šiem trīs ziņojumiem, mums visiem ir savā starpā jādiskutē, lai mūsu ziņojumu starpā būtu tāda konsekvence. Un jācīnās arī pret šiem un jānodrošina konkurētspēja Eiropas Savienībā un jāizvairās no tā, ka mēs varētu zaudēt laiku un līdzekļus uh, caur šajās apstiprināšanās, apstiprināšanas procedūrās. nevajadzētu būt tā, ka daudz laika, daudz līdzekļu un nervu aiziet vienkārši dokumentu kārtošanā, certifikātu iegūšanā. Un šie te birokrātiskie šķēršļi mums ir jāpara un uzbeidzot patiešām jāpanāk tāds taustāms progress. Un gribu pateikties arī komisijai par tās analīzi, bet tas, ko es gribētu lūgt mums, lai mēs patiešām apņēmīgi virzīties uz priekšu. Mums patiešām ir nepieciešams būt drosmīgiem gan mums, gan arī nozars pārstāvjiem. Un vajadzētu nebaidīties, nevajadzētu atkāpties, bet patiešām rīkoties ambiciozi un varbūt stāties pretī savām tādām zināmām bailēm un, un tādai iesīkstējušai kultūrai, kas pastāv dzelzceļa nozarē, bet Es domāju, ka ja mēs rīkosimies drosmīgi, tad priekšrocības būs nepārprotams un mums, protams, vienlaikus jāpatur prātā, ka mums ir jākonkurē ar Japānas un Ķīnas konkurentiem, kuri virzās uz priekšu ārkārtēji raitā tempā. Mums jādara tieši tas pats. Mēs esam apņēmības pilni, drosmas mums netrūks, un nu, vēlreiz paldies visiem, kas izteicās. Liels paldies! Tālāk virzīsimies pie nākamā ziņojuma, kas ir dzelzceļa drošība. Krēmera kungs ir referents. 5-6 minūtes maksimums. Jā, zihaid. Paldies. Drošība, protams, ir no svara. Jāsaka, ka 28 tūkstoši iet bojā uz Eiropas ceļiem katru gadu. Uh, Un e, mēdī to nemaz tik bieži neatspoguļo, bet ja, piemēram, kāda lokomotīva noiet no uh, sliedēm, tad medī to uzpūš par milzīgu ažiotāžu. Jāsaka, ka uh, kopš 70. gadiem uh, pasažieru kilometru skaits ir nu, pieaudzis no 200 miljardiem uz 300 miljardiem, un uh, cietušo skaits ir samazinājis uz 100 uh, cietušajiem gadā, 100 uh, bojāgājušie gadā. Tātad drošība dzelzceļā ir ir patiešām ievērojama. Es domāju, ja būtu, ja ņemtu vērā šos datus un salīdzinātu ar to, cik daudz cilvēku zaudē savas dzīvības uz Eiropas ceļiem un šosejām, nu tad vispār neviens vairs nedrīkstētu uh, sēsties pie automašīnas stūras, ja uh, negadījumus uz autoceļiem vērtētu tāpat kā vilcienu negadījumus. Protams, eh, drošības iestādēm ir eh, jāsazinās un jāsaka, ka nozare taču, protams, ir eh, jau sījāmā mērā Eiropas līmeņa ražošana. Nav tā, ka, piemēram, katra valsts ražot savus lokomotīvus un vilcienu vagonus. Un jābūt arī tādai Eiropas līmeņa drošības iestādēji. Mēs ar uh, citiem mm, referentiem uh, spriedām, ka visi trīs ziņojumi ir uh, jāplūko kā vienots vesels. Brian, tev ir pilnīgi taisnība, jā. Vēlamies, lai būtu tāda vienota drošības karte vai certifikāts, ko varētu izdot Eiropas uh, dzelzceņa aģentūra un ir jābūt tādai viens pieturs aģentūrai. Es nezinu, Brian, tu minēji, kādas iespējas šeit pastāv un e, ir jau pietiekam daudz piemēru, mums nevajag velosipēdu izgudrot no jauna. Ja ir uh, izsniegta atļauja, un ja ir šāds vienotas atļaujas, eh, tad, protams, tas būs daudz vienkāršāk, ja būs saražots daudz lokomotīvju, kuras varēs uh, tirgu ielaist harmonizēti, tas būs daudz lētāk un uh, vienkāršāk. Ir vienkārši skandalos, ka mēs joprojām to nesam panākuši. Ēra būs vienīgā iestāde, kas uzņemsies atbildību un. Uh, tiks izmantoti tikai tādi nacionāli priekšraksti, ka, par kuriem jau ir paziņots. Ir tagad uh, desmitiem tūkstoši dažādu normu un priekšrakstu, un ir arī tādi, uh, kas vēl pat nav uz papīra uzlikti. Tas ir vienkārši ārprāts, tādēļ vajadzētu uh, parūpēties par vienkāršošanu un ir jāievēro tikai tās normas, kas reāli tiek īstenotas, nevis par kurām kāds kādreiz ir kaut ko runājis. Piemēram, pirms mēs par to diskutējām, ja bija uz dzelzceļa izcēlies ugunsgrēks, tad vienā valstī to signalizēja ar sarkanu prožektoru, citā atkal ar zilu prožektoru. Nu, es domāju, tas ir vienkārši arī nepieņemam, vajadzētu parūpēties par harmonizāciju arī šajā jomā. Uh, un Arī, ja tiek pārvadāts īpaši bīstamas preces, jāvalda īpašai piesardzībai un uzmanībai. Runājot par termiņiem, visi trīs referenti ir viensprātis, mēs varam saīsināt, nevajag vēl gumiju garumā, mēs jau 20 gadus pie tā strādājam, ko tad vēl te atlikt? Un uh, bieži vien jau ir tā, ka pēdējā brīdī visi saka, jā, mēs neko neesam paveikuši, jo ir bijuši pārāk ilgi termiņi, un viņi ir domājuši, ka tagad var nesteigties, un beigās pienāk pēdējais brīdis, un viss ir izmisumā. Tālāk, ko mēs uh, novērojam Berlīnē, piemēram, likumi tiek pārkāpti regulāri, neviens nav atbildīgs, un uzņēmumi zināja uh, jau iepriekš, kas notiek. Bet kurš tad eh, vispār pārkāp šos likumus, ja viņi, ja cilvēki strādājušie zinās, ka uzņēmums pārkāpja likumus, eh, viņi bieži vien to neziņoja, jo baidījās par savas darba vietas drošumu. Mums ir jāparunā, mums jārunā šeit par drošību. Tika runāts par ETMS, neaizmirsīsim to, ko esam redzējuši, ir šīs Eiropas. Uh, Uh, vilcienu drošības modelis, to izmanto 6000 km maršrutā, bet nav pagaidām neviens lokomotīvs, kas bez pārtraukuma varētu nobraukt 6000 km pa dzelzceļu. Protams, arī dalību valstu iestādēm šeit ir savs intereses, tam ir jāpiesta, jāpieliek punkts. Jāsaka, ka nozara jau darbojas visā Eiropā, dzelzceļš ir ļoti drošs transporta līdzeklis salīdzinājumā ar citiem un mēs vēlamies, lai joprojām dzelzceļš būtu drošs sektors un uh, lai tas būtu Eiropas līmeņa modelis. Paldies! Tagad, tagad Bāha kungs lūdzu četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos uh, pateikt to, ko jau minēja vairāki kolēģi, vairāk Eiropas vai mazāk. Domāju, ka visi kolēģi šeit cīnās par vairāk Eiropas modeli. Uh, Un varu piekrist eh, Brianam Simpsonam, priekšsēdētājam, kas teica, Nu jā, bieži vien to esmu jau dzirdējis. Viņš teica, ka ir jābūt pilnīgai sadarbspējai un ir jāpārvar dažādi tehniskie šķēršļi. Savādā konkurence eh, nekad netiks īstenot pilnībā. Un e, trīs komisijas priekšlikumi, es e, runāju par visiem trim ziņojumiem, es gribu teikt, ka komisijas priekšlikumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu panākt dzelzceļa nozars uzplaukumu tuvāko gadu laikā. Tagad dažvārdi par Mihaila Krāmera ziņojumu. Viņš jau pats paskaidroja, ka e, pārvietošanās ar vilcienu visā visumā ir ļoti droša, un mēs vēlamies, lai tā tas arī paliktu protams, ir uh, jāpielogās jaunajām prasībām, ir jāparūpējas par tādu labāku uh, dzelzceļa sazarojumu. Tagad uh, nozarē strādā ļoti daudz uh, dažādu spēlētāju, ir daudz dzelzceļa uzņēmumu, kuros nav pilnīgi identiska uh, drošības kultūra, un, protams, pieaug arī satiksmes uh, veidu skaits, satiksmes līdzēju skaits. Eh, Bilbao kundze šeit eh, ilustrēja kādu piemēru, proti eh, viņa stāstīja par aizkavēšanos Luksemburgas stācijā, un tas ir pārobežu vilciens, kas brauc no Beļģijas caur Luksemburgu uz Strasbūru, tādēļ ir jāparūpējas, lai veicot nepieciešamās struktūrālās izmaiņas neciestu pasažieri šī sistēma gadiem ilgi ir darbojusies pietiekami labi, un tad kāds vājākais ķēdes posms ir trūcis, un um, tas apdraud tādu nevainojumu. Um, vilcienu kustību. Un vēlreiz vēlreiz atkārtot visu trīs ziņojumu uzskatīšanu par tādu vienotu veselu ir ļoti svarīgs princips. Mihēls Krāmers runāja par dalību valstu uh, normu skaita samazināšanu. Protams, ir jābūt saskaņotībai un arī uh, pietiekami labai pārskatam. Jāsaka skaidri un gaiši, kurš tad īsti ir atbildīgs, gan Mihēls, gan komisija to ir minējuši. Mihēls to pat vēl vairāk savā ziņojumā ir uz transferis, tā tad ir jābūt tādai eh, ļoti gludai dalību valstu un Eiropas kompetenču miedarbībai, lai nebūtu tā, ka visi veic vienu un to pašu darbu. Ja dalību valstu drošības standarti ir pietiekami augsti, tad, protams, tos nevajag nonivelēt uz leju. Un ir arī mm, jāpadomā par uzturēšanas pasākumiem. Šāds darbs ir būtisks. Mēs nesa, nevaram pilnībā piekrist eh, referentam runājot par sociālajiem aspektiem. Sociālie aspekti ir eh, ļoti cieši saistīti ar drošību uz dzelzceļa. Tā tad uh, ir jāparūpējas, lai arī uh, lokomotīvistiem būtu pietiekami mm, daudz laika paredzēts atpūtai, lai viņi nepārstrādātos. Un desmitais uh, punkts ir ļoti svarīgs. Tur ir runāts par uh, vienotā drošības certifikāta piešķiršanu. Vajadzētu garantēt, lai būtu pārejas laiks, runājot eh, par Eh, to, ja kāds uh, paziņo par uh, uzņēmumu pārkāpumiem, mums ir jāatceras Devera kundzes ziņojums uh, av par aviāciju. Tur jau bija ļoti daudz labu priekšlikumu ierosmēju. Paldies, Ajāls Senders kundze, četras minūtes. Sí, gracias, presidente. Sí, um... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu atteikties Maiklam Krāmeram par to, kādā veidā viņš ir izstrādājis šo ziņojumu. Dažos aspektos varbūt mēs nepiekrītam, bet jebkurā gadījumā ir jāstiprina ERA loma un aģentūras spēja izdot Eiropas līmeņa drošības certifikātu. Tomēr šeit, zināmi, riski pastāv, jo nav nošķirti, tas nav nošķirti atbildības apjomi starp nacionālajām aģentūrām un Eiropas aģentūru. Un kāda tad ir nacionālo aģentūru iespēja reaģēt? Un tās ir tā, tā ir tāda lieta, kas droši vien jau ir uh, bijusi izgaismot ceturtās dzelzceļa pakotnes jomā. Uh, Nu, un šis te atbildības jautājums, es domāju, ir jāatrisina, Maikl, tas ir izšķiroši svarīgi, jāatri, jāatrunā tas, kas dara ko, kam ir kādi uzdevumi, kur beidzas vienas aģentūras atbildība un sākas citas atbildība, un ja mēs sniedzam ēra lielākas pilnvaras, tad ir arī jābūt lielākai atbildībai. Tas gan nenozīmē, ka nacionālās aģentūras neuzņemsies zināmu šīs loga daļu, uh, Protams, ka viņām būs sava atbildības daļa, bet tomēr šeit ir jābūt tādam labam nošķīrumam. Visiem ir jāuzņemas zināma daļa atbildības par, pieņemam, par pieņemamajiem, pieņemamajiem lēmumiem, nu, necen, necenšoties izvairīties no, no, no sa, savas atbildības par veiktajiem uzdevumiem. Tālāk runājot par šo te atbildības un lēmumu pieņemšanas struktūru, ir tāda tendence paturēt lēmumu pieņemšanas pilnvaras nacionālo aģentūru paspārnē. Nu, ir tāds zināms kārdinājums un šāda tendence, bet ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, nu, nevajadzētu būt tā, ka 28 atsevišķas uh, iestādes, kuras nosad šos te lēmumus par infrastruktūru Eiropas Savienībā. Vajadzētu tomēr būt tādai pārējošai horizontālai struktūrai, nevis tādai fragmentārai 28 daļās sadalītai. Mēs tiešām meklējam šeit Eiropas pieju, vienas pieturas aģentūras pieju, un nu, mēģinam vienkāršot to, kas droši vien, ka būs liederīgi arī valstu līmenī. Un tālāk šeit ir šis jautājums par dažādiem sliežu platumiem. Es īsti nezinu, šie tā saucamie tramway trains, vai tas ir tāds Vācijas gadījums, Es varbūt gribētu vairāk par to dzirdēt, un šobrīd man īsti nav skaidrs, kā tad notiek uzraudzība attiecībā uz šo. Nākamais runātājs. Sorry, just catching up with the translation. Um, yeah, thank you. Paldies, Maikl. Es gribētu teikt, ka lielākā daļa no šī tava ziņojuma ir atbalstāma, varam tam piekrist, jo īpaši tajās jomās, kur tu esi piestrādājis pie tā, lai definētu atbildību, pienākumus, es domāju, ka tur patiešām tu esi labi pastrādājis, lai samazinātos eh, kavējuma termiņi, kas ir ļoti svarīgi. Un šeit arī patiešām varētu ar liederīgiem grozījumiem nākt klajā, lai nebūtu tā, ka mēs harmonizējam noteikumus, tad pilnībā izskaužam valstu normas. Tālāk par vienoto drošības certifikātu. Es domāju, ka tam lielā mērā vajadzētu piekrist aģentūrai, proti aģentūras atbildība tā būtu. Un ja mēs te pārāk komplicējam šo sistēmu, tad mēs nepanāksim vienoto tirgu, kuru mēs gribam panākt. Tāpat šeit ir dažādas jomas, kur ir zināma nenoteiktība, kas ir domāts ar Single Safety Certificate attiecībā uz konkrētām dzelzceļa darbībām, vienots certifikāts, vai mēs runājam par geogrāfisku nodalījumu. Tad te ir tāda geogrāfiska certifikācija, bet kas notiek, ja ir divas dažādas infrastruktūras, tai vienā un tajā pašā teritorijā. Te tomēr vajadzētu precizēt jo te varētu būt ātrvilcienu tīkls un tāpat arī kaut kāds konvencionāls uh, tīkls tajā pašā teritorijā. Tā ka šis jautājums arī ir ļoti svarīgi, kas jāatrisina. Tālāk infrastruktūras pārvaldnieki šeit teikt, teica, ka to darīs nacionālās aģentūras, bet ko darīt ar pārrobežu infrastruktūrām? Un teiksim, tur, kur ir šie visi tuneļi, kas ir pāri robežām, tāds acīm redzams piemērs, kas tad notiks ar šīm te ātrvilcienu līnijām, kuras ies pāri robežām nākotnē. Ļoti svarīgi, lai šīs pārobežā infrastruktūras, viņām būtu tāds režīms, kas ir vienots, nevis tur būtu kaut kāds sadalīts režīms, un tad, kad es šķēršo robežu, tad tagad sākās dalībvalstu kompetence, nacionālo aģentūru kompetence. Nē, mēs negribam, lai te būtu vairāk pārvaldnieku, bet viens. Uh, infrastruktūras pārvaldnieks. Tālāk pe, par ēra attiecībām un izmeklējošām iestādēm šeit ir jābūt sadarbībā, bet nevis atbalstam, jo ir situācijas, kuros ēra, uh, kur ēra varbūt nebūtu labi, ja viņi sniegtu atbalstu izmeklētājiem, ja gadījumā viņi ir saistīti kaut kā ar šo izmeklēšanas procesu, tā ka, lai izvērtos no interešu konflikta, nevis atbalsts, bet sadarbība. Tāpat man ieinteresēja Bilbao kundzes ideja par identifikācijas kodu transporta līdzekļu reģistrā Eiropā un par vilcienu vadītāju laikiem. Arī šis ir svarīgs jautājums. Ir jādefinē drošība nošķirta no sociālās lomas, bet ja mēs runājam par drošību, tad, nu, uh, ja mēs pārāk te aizrausimies ar kaut kādiem priekšrakstiem, mēs nonāksim absurdā situācijā, teiksim, tagad vilciens ir par vēlu, bet redz, šoferis vai nedrīkst papildus desmit minūtes braukt, viss, es tagad apstājos, jānāk jaunam vilcienu vadītājiem, lai tagad uh, kaut kur laukos varbūt ielaktu vilcienā ar kaut kādu džipa palīdzību cauri mežam, un tad, nu, tā pārāk varbūt nevajadzētu strikti šo visu atrunāt, tur tomēr kaut kādam elastības elementam arī ir jābūt. Tas, no, tas tomēr ir dzelzceļa tīkls, un tas ir jāatceras, ka tam ir sava specifika, nevajag bloķēt visu sistēmu. Paldies! Zīles, kungs, četras minūtes, lūdzu. Vispirms gribu pateikties uh, Maiklam par, par, uh, par, pats, uh, par vienmēr sagaidām rīcību, kādā veidā viņš attīstīs šo ziņojumu. Tā kā ir konsekvence par to arī faktiski es varu pateikties. Uh, Eh, dažas eh, lietas, ko es to gribu tomēr pateikt un izteikt dažas eh, citādas viedokļas. Pirmkārt, par vienoto drošības certifikātu mums jābūt diezgan piesardzīgiem, jo skaidrs, kā priekšlikumā viņš B daļa faktiski pazūda laiku. Tā pašā laikā viņa ir daudz detalizētāka un daudz prasīgāka nekā daļa E, kas faktiski ļauj jums pieeju tirgiem. Uh, šīm dzelzceļa uzņēmumam, kas to izpilda. Līdz ar to es ļoti ceru, ka profesionāli šī A daļa kļūs eh, stipri eh, nopietnākā daļa no B, pat tad, ja šo vienoto drošības certifikātu ekskluzīvi izlaidīs um, ERA. Tā pašā laikā es joprojām domāju, ka ir vesela virkne dzelzceļa kompānija, kas nevēlas operēt vairāk kā vienā Eiropas Savienības dalību valstī, uh, un viņiem šajā gadījumā pat vienotais drošības certifikāts ERA var būt dārgāks un nepieejamāks nekā drošības certifika, vienotā drošības certifikāta iegūšana vienā dalību valstī, vienā uh, valsts drošības uh, institūcijā, kas ir atbildīga par šo uh, par šo, par šo procedūru. Tāpēc es joprojām domāju, ka domājot par uh, saucamiem stakeholderiem, klientiem, mums vienmēr jāpatur prātā viņu intereses, lai no mūsu likumdošanas viņu situācija nekļūst sliktāka. Es pilnīgi piekrītu Maiklam par uh, skaidri definētiem termiņiem attiecībā uz procedūru posmiem par šiem trīs mēnešiem pēc prasības iesniegšanām. Man mazliet ir bažas par transponēšanas un spēkā stāšanās termiņu samazināšanu no diviem gadiem uz vienu gadu, bet, uh, ja gadījumā atbildīgajās institūcijas ir gatavs to tiešām uh, veikt, tad tas ir tikai apsveicami šī ātrākā ieviešana. Un divi punkti, vienu jau tikko minēja mm, Filips par izmeklēšanas situāciju. Tiesības vienmēr būtu eiras pārstāvjiem, ja negadījums noticis. Šajā gadījumā mums jābūt tiešām ļoti piesardzīgiem, jo svarīgi ir, kurš ir pieņēmis šo attiecīgo lēmumu, kura rezultātā vai, vai, vai ar kura palīdzību vai netiešā veidā palīdzību var šis negadījums būt noticis. Un šādā gadījumā mēs, mums jāizvērās noteikti no interešu konflikta uh, attiecībās par to, kas izmeklē šo negadījumu, un, un šiem, šiem te cilvēkiem jābūt profesionāliem un maksimāli neatkarīgiem no lēmumu pieņemšanas, kas varēja veicināt šo negadījumu. Un visbeidzot, man tiešām ir bažas par, par um, sistēmu, kad uh, var būt anonīmi paziņojumi par iespējamo drošības apdraudējumu. Ja kādiem ir bažas par to, ka attiecīgā iestāde, ja viņi saņems uh, šādas iebildumas, kas nebūs anonīmi, var izraisīt kādu pretreakciju tīri tādā ikdienas darbas attiecībās, tad tas ir diezgan, diezgan skumji, protams, un neiespējami, bet jebkurā gadījumā anonimitāte, manuprāt, nav tas ceļš, kas varētu uzlabot drošības sistēmu šajā lietā. Tā kā tas man šķiet ļoti nepieņemam. Paldies! Much, Količek, uh, Tālāk Količeka kungs arī četras minūtes. Uh, říci... Nu, nedomāju, ka man vajadzēs visas četras minūtes, saka Količeka kungs. Vēlos pasvītrot, ka mm, visi kolēģi mazliet tomēr kļūdās uzskatīdami, ka, ja būs viena aģentūra, kas visas certifikācijas lietas kārtos Eiropas Savienībā, tad viss būs kārtībā. Un eh, ka šī viena aģentūra tad arī noteiks eh, drošības standartus un eh, viss būs salikts pa plauktiņiem un kārtībā. Baidos, ka šī aģentūra vienkārši noslīgs pienākumos, tai vajadzēs daudzkārt vairāk personāla, finanšu resursu, līdzekļu. Uh, Uh, budžeta. Un šeit, mūsuprāt, uh, savietojamība ir atkarīga no kā cita, no vienota tiesiskā pamata, no vienota leģislatīvā pamata. Uh, ir dažādi spriegumi uz sliežu ceļiem, ir dažādas tehniskās specifikācijas, bet ir jābūt Vienotībai šai ziņā ir jābūt vienam drošības uh, noteikumu komplektam, ir jābūt vienai iestādē, kas atbild par to ievērošanu. To pašu jāteic par ritošā sastāva, uh, tātad uh, pielaidi satiksmei, kur pretī uzraudzība, tad varētu būt vairāku struktūru pārziņām jo citādāk viena vienīga iestāde to visu nespēs. Divas lietas jāatzīmē. No vienas puses, tā tad vienota spēles noteikuma, viena spēles noteikuma grāmata, tā teikt. Tas ir kritiski nozīmīgs priekšnosacījums eh, Eiropas dzelzceļa mm, sistēmas izaugsmē, tātad vienot drošības noteikumu, vienot certifikācijas noteikumu. Un tad ir šis otrais jautājums. Uh, kurš eh, būs tas policists, kurš eh, gādās par to, lai šie noteikumi tiktu ievēroti. Šeit eh, erai ir, mūsuprāt, jāuztic galvenā atbildība pār to, lai šie noteikumi tiktu ievēroti, un tad arī visi šie certifikāti varēs būt starptautiski pārrobežu, vai runājot par infrastruktūru, lokomotīvēm vai kā citādi. Turklāt arī jāatzīmē tas, ka visu Eiropu šķērsot var tikai dīzeļu lokomotīvas. Šobrīd mums ir trīs tādi lokomotīvi tipi, kas eh, varētu pretendēt uz šo certifikātu. Bet neviens no šiem tīpiem nav tāds, kas var braukt pa jebkurām sliedēm, jebkur Eiropā ir jāpaturprātā tehniskie, eh, tehniskās iespējas, tehniskā realitāte pirms domājam par kaut kādu Eiropas līmeņa eh, sistēmu. Tāpat arī negadījumu ziņošanai ir jābūt eh, pareizi noregulētai, savlaicīgai un jābūt visu vienlīmeņu pārbrauktuvju regulējumam un aprīkojumam ir jābūt vienā, vienā līmenī. Uh, Eh, taču nedrīkst aizmirst to, ka galvenie negadījuma izraisītāji ir automašīnu šoferīši, nevis eh, dzelzceļu sastāvi. Paldies! Eh, Zasādas kungam vārds. Liels paldies! Un vēlos runāt par tātad izņēmumiem no šīs vienotās sertifikātu sistēmas, ko tad turēs ERA un uzturēs eiro. Principā domāju, ka doma nav slikta, bet jāceras, ka ir specifika valstīs. Kā rezultātā atbrīvojumi izņēmumi var būt pilnīgi pamatot un nepieciešami. Piemēram, ir valstis, kuras ir uz ārējās ēs robežas, kur ir vienota vai savienota dzelzceļa sistēma ar tātad trešo valstu, cita platuma sliežu sistēmu. Un ja mēs tagad ievērotu šeit piedāvātos spēles noteikumus nu līdz pēdējiem komatam, tad var sanākt tā, ka trešo valstu ritošais sastāvs vienkārši nedrīkstēs iebraukt mūsu valstu teritorijām. Un šeit, šādās situācijās, attiecīgo valstu iestādēm eh, pienāktos eh, teikšana par eh, certifikātu izdošanu šādam te ritošajam sastāvam. Un šai ziņā pilnībā piekrītu tam, ko pirms brīža teica Roberts Zīle, ka šeit certifikācija un pāraudzība, protams, labi der, bet eh, ir jābūt manevra iespējai, ir jābūt eh, zināmam tādam izņēmumu atkāpju potenciālam. To pašu var teikt par eh, savietojamību. Arī šeit ir nepieciešama zināma manevra iespēja, zināma izņēm, zināms izņēmuma potenciāls, ņemot vērā konkrētos apstākļus, konkrēto specifiku dalību valstīs, atsevišķās dalību valstīs. Un par pārējais periodu, periodiem eh, dažbrīd eh, tie izskatās ļoti tādi optimistiski un iespējams, ka nāksies apsvērt to pagarināšanu. Paldies, eh, Pakēkungs, komisija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu atkal vēlos teikt. Uh, Paldies eh, referentam par eh, ļoti ambiciozu brīnišķīgu ziņojumu. Tas eh, daudzējādā ziņā iet tālāk par to, ko komisija ir piedāvājusi, uzlabojot komisijas piedāvājumu. Un tieši tāpēc saku paldies referentam par paveikto. Domāju, ka jūsu nu, pats sniegtā prezentācija tik tiešām norāda uz drošības lielo centrālo lomu. Uh, bez eh, drošības eh, nodrošināšanas mūsu mērķi netiks sasniegt, bet tāpat laikā ir jādomā par efektivitāti, par eh, racionālu regulējumu, uz kura pamata tad tālāk var šo drošības līmeni nodrošināt. Viens no galvenajiem strīdu sāboliem apspriežamajiem jautājumiem ir savietojamība no vienas puses un Eiropas aģentūras un valstu aģentūru sadarbību tā sasniegšanai. Uh, Ehm, vairākas valstis aicina uz, uz tādu lielāku saskaņotību atskaišu mm, informācijas apritē. Ja runājam par drošību, tad ir viena lieta, ko vēlos pasvītrot. Ja tik tiešām, kā piedāvāts ērats, būs tā struktūra, kas izdod certifikātus, tad valstu drošības iestādēm arī dzem ehm, pienāktos brīvas tiesības pāraudzīt eh, situāciju, Eh, tas, mūsuprāt, ļautu strādāt stipri efektīvāk un arī attīstīties. Un pāris konkrēti komentāri. Visi grozījumi, kas aicina uz caurskatāmiem pārredzamiem un eh, noteiktiem termiņiem, tas ir eh, atbalstāmi un vērtīgi. Un atkal par pārējais periodu, kas tagad tiek piedāvāts viena gada garumā, uh, Nu, līdzīgi kā komentēja Bilbao kundas iepriekšējo pozīciju, nu, tas iespējams ir eh, dabojams cauri, bet uh, ir jā, jādomā par to, vai tas ir pamatoti. Par atsevišķām definīcijām, procesuālam niansēm, nu, tur vēl vajadzētu būt uh, nepieciešami zināmi uzlabojumi un pieslīpējumi. Un vēl daži konkrēti komentāri. Referents ierosina izveidot sistēmu, kas tātad eh, darītu iespējamu brīdināšanu par potenciāliem drošības apdraudējumiem, tāpat arī aicināt aģentūru būt daudz aktīvākai eh, valstu aģentūru darbībā Eh, tātad eh, pārņemt eh, aviācijas nozars pieredzi brīdinājuma agrīnā pieteikšanā un, un tātad novēršanā. Jā, tas viss būtu ļoti labi, pat teorētiski tas ir atbalstām, bet ir daudz nianses, kas šeit ir jāņem vērā. Raugoties, vai tas ir iespējams no resursu viedokļa, no budžeta viedokļa un īsumā par aģentūru kā tādu izmeklēšanas struktūru. Nu jā, šeit ir tāda zināms spriedze, zināms tāds interešu konflikts, kad e, izmeklētājs pats izmeklē sevis vai, vai saistītu struktūru izdarītas pārkāpumus šeit. Jābūt precīzai sazobē ar regulējumu valstīs un, un valstīs pastāvošo kārtību. E, par to esam e, gatavi runāt ar referentu un ēnu referentiem. Uh, Un visbeidzot par pārobežu infrastruktūru. Principā var atbalstīt šo komentāru, tik tiešām e, nākotnē pārobežu infrastruktūras būs vairāk. Tas um, pilnībā atbilst e, līdz šim uzņemtajam kursam arī šeit parlamentā un par tātad braukšanas laikiem, par šiem te e, tahogrāfiem ir ļoti svarīgi ievērot un izpildīt esošos normatīvus, nevis Eh, bīdīt uz priekšu kādus jaunus, striktākus normatīvus šajā jomā. Paldies! Nākamais punkts - dzelzceļa aģentūra. Vai, vai, vai, Maikl, eh, aizmirsu tevi. Maikl, lūdzu. Paldies kolēģiem! Jā, varam eh, secināt, ka ir aspekti, par kuriem esam vienisprātis. Zu machen, die alles entscheidet. Nav jēgas izveidot tādu aģentūru, kas pārņemsies visas pilnvaras. Nacionālās aģentūras saglabās savas pilnvaras. 75% no lēmumiem pieņem tieši šīs nacionālās aģentūras. Mēs negribam te radīt kaut kādu milzu monstru. Jā, jā, jūs to vēlaties, saka Krāmerkungs kādam no zālē sēdošajiem. Sadarbība ir panākuma ķīla. Es negribu šeit neko noraidīt. Tātad, uh, jāsaka, ka ir jārūpējas, lai Eiropas struktūras darbotos pietiekam labi, jo nozara jau ir Eiropas līmeņa un eh, tā tad jāpakārtot arī citas struktūras, lai uh, samazinātu izmaksas nākotnē. Roberts, tu runāji par izņēmumiem. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tas sasaucas arī ar Ajalas Sendersas kundzes teikto. Kārsrūē, piemēram, ir tramvajs, kas brauc pa pilsētu, un apkārt pilsētas nomalē šis pats tramvajs brauc uh, pa vilciena sliedēm. Un, piemēram, Vācijā ir šī sadarbspēja, jūs varat pārkāpt no tramvaja uz vilcienu un starp Zārbrikeni un uh, vēl vienu pilsētu arī ir šāda te savienojuma iespēja. Tur, piemēram, uh, šis vilciens kādu brīdi brauc arī Francijā pa pilsētu, pa SNCF sliedēm, un tad tas brauc pa Deutsche Bahn pārvaldītām sliedēm. Tā tad ir jābūt tādai pārobežu struktūrai. Francijā ir divas atšķirīgas sistēmas. Mēs nevaram tur pieņemt lēmumus eh, nacionālā līmenī, jo šīs sistēmas ir nodalītas. Protams, šādas problēmas ir arī Baltijas valstīs. Jūs, piemēram, nevarat ar vilcienu aizbraukt no Igaunijas uz Latviju, un mēs gribam, lai tas būtu iespējams. Mums tas ir jāpatur prātā, un jāsaka, ka uh, tieši dalībvalstu aģentūras pieņem lielāko lēmumu daļu. Jā, man bija jau e, četras minūtes atvēlēts, saka Krāmerkungs. Tagad par uh, e, sertifikātu izsniegšanu A daļa, tā tad uh, infrastruktūra, uh, Eiropas dzelzceļa uzņēmums ir kompetents pieņemt lēmumus par drošību, un detaļas var atrunāt tikai ar dalību valstu vietējām iestādēm, ja mēs te runājam par uh, B testiem šeit, protams, ir jāpieņem pilnīgi cits lēmums. Negadījumi. Mēs zinām, ka, piemēram, ja ir E, bijuši kuģu negadījumi, tad e, nav bijusi neatkarīgi izmeklēšana, valstis e, negribēja savu labo slāvu aptraipīt, tādēļ tās daudz ko notušēja. Un ja pat tiešām ir aizdoms, ka kaut kas ne, ir tā netīri un kaut kas ir noticis pārkāpjot likumu, tad ir jāiejaucas. Mēs nevēlamies, lai te notika kaut kādas piegošana, bet nedrīkst vienkārši detaļas detaļas, eh, negadījuma detaļas mēģināt eh, notušēt un paslēpt. Ja notikums ir, negadījums ir noticis, tad to vajadzētu analizēt un vajadzētu arī izpētīt tā cēloņus, eh, lai, kas tāds neatkārtotos. Nu, nevar valsts to visu atrisināt viena pati, to jau esam jūrniecības jomā pieredzējuši, tādēļ arī ir izveidota šī era, kaiti, kam tiks deleģētas konkrētas pilnvaras. Protams, mēs uh, gribam, lai mēs visu padarītu laicīgi, nevis nokavētu 30, 40, 50 gadus. Paldies! Tagad Roberts par aģentūru. 5 minūtes. Brian. All, like say... Paldies! Pirmām kārtām vēlējos uh, pateikt, ka e, grozījumi, e, kas attiecas uz manu ziņojumu, ir ļoti tieši saistīti ar sadarbspēju un drošību dzelzceļā. Tādēļ visi ziņojumi ir jāplūko kopskatā. Pirmām kārtām par kompetencēm. Tad, kad sāku strādāt pie šī ziņojuma, uzreiz sapratu, ka ERA ir jādarbojas kā viens pieturs aģentūrai, bet vai tā būs vienīgā? Nē, tā nebūs vienīgā. Pirmām kārtām Ja runājam par infrastruktūru, eh, protams, ir jābūt šim atļauju izsniegšanas eh, procesam, bet, ja mēs runājam par tādu vienotu drošības eh, certifikātu, ir jāsaprot, ka, piemēram, Eh, dalību valsts var pieprasīt šāda certifikāta izsniegšanu dalību valstī, ja tas ir eh, svarīgāk, runājot par ritošo sastāvu, varētu doties pie nacionālās aģentūras, eh, neiesaistot šeit Eiropas līmeņa iestādes un, piemēram, Austrum Eiropā ir dzelceļa līnijas, kas ir ļoti labi integrētas uh, citu valstu uh, tīklos, uh, jāņem vērā, ka tam nav, teiksim, nekāda geogrāfisko šķēršļu, tur ir varbūt tādi vairāk komerces šķēršļi un uh, tirgus aizstāvība. Runājot par regulas priekšlikumu, šeit nav uh, nekādu ierobežojumu, runājot arī par uh, ienākumu līmeni, es saprotu, ka ERA varētu pieņemt darbā arī Nacionālo aģentūru darbiniekus, un ir jāsaprot, kāds uh, varētu būt aģentūras finansējums. Tātad ir nodevas, infrastruktūras nodevas, uh, nodokļu maksātāja nauda, tas veido visu šo finanšu fundamentu, un, protams, arī. Uh, jāsaprot, cik daudz naudas iekasē Nacionālās aģentūras par atļauju izsniegšanu. Ja mēs runājam par ražotājiem, ERA ir attiecīgā iestāde, kas varētu izsniegt, eh, piemēram, atļaujas lokomotīvēm, ritošiem sastāvam, eh, sniegt padomus, tā būtu tāda laba pieturs, viens pieturs aģentūra, bet savā priekšlikumā es tomēr negribu, uh, lai kāds Eiropas Savienības tirgu eh, esošais spēlētājs ciestu. Tālāk eh, atbildības eh, uzņemšanās mēs atklājām, ka ir divi atšķirīgi uh, likumīgie ietvari, kas attiecas uz ēru proti kriminālā atbildība Eh, un eh, tā iestājas atsevišķos gadījumos, bet eh, dažkārt tas nav iespējams saskaņā ar līgumiem. Jāņem vērā, protams, arī cik liels kaitējums ir radīts vienai vai otrai pusēji. Tādēļ ir jādomā arī par aģentūras atbildību un uh, saistībām. Appusēja piekļuve, dzelzceļa tirgu un trešajām valstīm. Tas, protams, nebūs pats vieglākais darbiņš, neapšaubu to, bet Mihēls jau pareizi teica, ka situācija mm, trīs Baltijas valstīs un Somijā ir visai īpatna. Vagonus pielaiž uh, tāda sertifikāns uh, vagoniem izsniedz viens uzņēmums, kas ir privāts uzņēmums, bet kādēļ tad nevarētu uh, vienu sertifikāts izsniegt vienu un tā paša aģentūra, piemēram, Somijas uzņēmums nevar doties uz, nevar braukt uh, vilciens no Somijas uz Igauniju un Latviju pirms tam nepieprasot sertifikāts no trešajām valstīm. Bet, protams, kādreizējais mūsu kolēģis Tomas Hendriks Ilvēs, kādreizējais uh, mūsu kolēģis, tagad Igaunijas prezidents, kad viņš devās uz Latviju, viņš gribēja uz turieni braukt ar Igauņu lokomotīvi, tātad to vajadzēja no sākuma nogādāt Latvijas teritorijā, lai Latvijas Nacionālā aģentūra varētu konstatēt, ka šī lokomotīva patiešām ir droša. Uh, ja viņš, piemēram, izdomātu pie mums ierasties ar vilcienu Rīga-Maskava vai uh, eh, Maskava-Rīga vai uh, eh, Pēterburga-Rīga, nu tad šeit tādas problēmas nerastos. Tātad visam ir jānorisinās saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu un dalību valstu eh, likumdošanu, nestoties uz to, ka daži certifikāti varētu tikt izsniegt trešajās valstīs. Tagad par valodu. Uh, Es saprotu, jautājums ir ļoti jūtīgs, bet ja kāds, piemēram, eh, sazinās ar eiru vienā valodā, tad erai ir jāatbild tajā pašā valodā. Protams, ERA izmanto Eiropas komisijas tūkošanas pakalpojumus, par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā, protams, tas nav par velti, nu, bet gan jau, ka tas nebūs nemaz tik sālīti, kā mums varētu šķīst. Paldies! Thank you, Roberts. Paldies, Roberts. Dominiks, četras minūtes. Merci, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, kolēģi. Man vien ālaži ir liels prieks uh, sadarboties arī ar Robertu. Brīnišķīgi sagatavots teksts. Um, dzelzceļš Eiropā ir, nu, kā tāds simfoniskais orķestris, uh, kur katrs spēlē no savas partitūras, ir 120 uh, mūziķi un uh, Eh, tas, kas tur sanāk, nu tā nav mūzika, nu to, to nevar dzirdēt, eh, kas uzklausīt kā mūzika, un jautājums ir par to, ko darīt. Ir vajadzīgs eh, diriģents ar zināmām tiesībām ietekmēt to, ko tie mūziķi tur spēlē, un tam ir jābūt mūziķu pienākumam spēlēt pēc notīm. Es, protams, neapstrīdu mm, tātad vietējās specifikas ņemšanu vērā, komisija arī to neapstrīd. Mm, šeit ir jābūt mm, no nu, tādai saspēlēs starp Eiropas un nacionālo līmeni. Par to nav šaubu. Bet, nu, tas, tas sāpīgākais punkts ir certifikācija. Tas būs saistošs obligāts pasākums un uh, nu šeit tad eh, sāk izskanēt atšķirīgi viedokļi. Eh, ja aģentūra nebūs eh, vienas pieturas šis lodziņš, nu tad no šīs Eiropas vienotības nekas nesanāks. Jā, ir jābūt vienam certifikātam, vienai tipveida apsiprināšanas sistēmai Certifikācija ir jābūt aģentūras pienākumam. Tālāk, ko darītu nacionālais līmenis? Kādi būtu vietējais nacionālajie specifiskie noteikumi? Nu, par, eh, par šo, šādu jautājumu izlemšanu tad varētu piesaistīties eh, um, nacionālais līmenis, um, precizējot jautājumus ar Eiropas līmeni, saskaņojot savus pierakstus, tā teikt. Un, valstu aģentūrām drīzāk uh, vajadzētu atbalstīt uh, Eiropas aģentūru. Nav jau viņām tur tā teikt uh, ciemā kaut kāds tur centrs jānosargā no, no, no kaimiņu ciemu ienācējiem. Runa ir par mūsu visu efektīvāku sadarbību vienotā plašākā spēles laukā jā, tātad nacionālā līmeņa pilnvars eh, saruks, ehm, bet tas ir nenovēršami. Ehm, Termiņu noteikšana, strīdu risināšana, ne, negadījumu, tad risku pieteikšana, eh, tam ir jānotiek uz vienotiem pamatiem, vienotas platformas, jo citādāk eh, atkal nonāksim pie tās pašas kakofonijas. Protams, ir vajadzīga zināma elastība, Mm, tā lai aģentūra spētu paveikt eh, tai uzticēto, tā lai tai nebūtu jādara pilnīgi viss, eh, arī tas, eh, ko tā īsti nepārzina mm, atsevišķās situācijās. Jo citādāk mēs riskējam ar ļoti nopietnām sakām, kaut spēles tiek likta šīs savietojumības efektivitāte, kā aģentūras uzticamība tiek stipri iedragāta. Uh, nolūk nu, nedrīkst pieļaut arī nonākšanu šai pretējā eh, grāvī. Tātad atbildībai ir jābūt eh, tur, kur mm, tai ir jābūt eh, pamatotai un nodrošinātai ar pietiekamām spējām un iespējām un arī, tātad, arī par valodu režīmu runājot šeit, tātad, nu, ir principi, daudzvalodības princips Un uh, arī runājam par šo pārējais periodu. Daži teica, ka tas ir par garu, saīsinām, citi teica, ka tas ir par īsu, ne, neiespēsim. Nu, šeit ir daudz, kas likts uz spēles un daudz ko zaudēt. Tāpēc nedomāju, ka pārmērīga dāsn, dāsnas pārējais perioda laiks uh, ir mūsu interesēs. Paldies! Nākamais uh, Eh, kolēģis Parņokungs. Tātad šis eh, tiesība aksta pārskats ir ļoti gaidīts, tas ir ārkārtīgi nepieciešams nozarē, un eh, mūsu kolēģis Dominiks Rikē sniedz tādu brīnišķīgu tādu mentālu glezniņu par, par situāciju nozarē. Un tāpēc es domāju, mums visiem nāktos viennozīmīgi iestāties par ēras lomas un funkciju nostiprināšanu un uh, lielos vilcienos uh, piekrītot uh, referenta piedāvājumam, tad dzelzceļa operatoram pieprasot certifikātu savam sastāvam būtu jādod iespēju vērsties vai nu ERA, vai nu Nacionālajā aģentūra. Bet otrā gadījumā tās būtu pamatot tikai tad, ja rītošo sastāvu ir paredzēts izmantot tikai un vienīgi šīs valsts teritorijām. tātad potenciālajiem pieteicējiem tātad pienākas eh, iespēja vērsties arī uh, ērā, ja viņi to vēlētos. Tāpat arī ir jābūt eh, precīzāk noteiktām ēras kā tādas un tās uh, personāla tiesībām un pilnvarām, tātad imunitāte pret uh, apsūdzībām, nu, tas ir ļoti apsaudzībām krimināla pārkāpumā, ja, teiksim, ir noticis negadījums, tad tas ir ļoti precīzi e, jāatrunā. Tālāk par e, savienojumiem ar trešajām valstīm, par piekļuvi trešo valstu liežu sistēmām, e, par valodu režīmu, nu, tas viss šai regulā būs jāatrunā. Šeit piekrītu referentam bet ļoti žēl, ka referents nepieskaras jautājumam par pārejas periodu tā, lai ēra spētu, tā teikt, uzaudzēt muskuļus, eh, savu, savu jaudu, iesildīties eh, un eh, gala beigās, sākot strādāt pa īstam, tā tik tiešām, tik tiešām spētu izpildīt tai uzticētos uzdevumus. Šeit eh, mums ir nepieciešama precizitāte. Mums ir eh, vajadzīgs pārējais periods konkrēti nolūku vārdā, nevis eh, pārējais periods pārējais perioda pēc. Šobrīd aģentūrai ir tik vien kā standartizācijas pienākums lemt tiesību un lemt spēju, tā īsti nav. Kaut arī tā būtiski ietekmē situāciju dzelzceļa satiksmes drošības jomā. Uh, Eh, aģentūras tiesības ir jāpamato, jānodrošina ar pietiekamiem resursiem un spējām. Šeit varētu smelties iedvesmu eh, no Eiropas gaisa satiksmes aģentūras, protams, pielāgojoties konkrētajai speci specifikai. Un Rikai kungs eh, šeit tātad būtu precizējamas aģentūras pilnvaras, tās uh, Eh, bet eh, tas būtu iespēja, tas, to iespējams pieļaut tikai tad, ja ir pietiekams finanšu un tāds pilnvaru nodrošinājums tam visam pamatā. Eh, Benjana kungam četras minūtes. Paldies! Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nezaudētu tempu, veidojot šo te vienoto dzelzceļa pārvadājumu tirgu Ja pieļausim dzelzceļa uzņēmumiem sēdēt savās ierastajās siltajās vietiņās un attiecībās ar valstu līmeņa aģentūram, uh, nu tad um, mēs tā īsti no vietas neizkustēsimies. Neviens īsti pat negribēs uh, pieteikties uz Eiropas certifikātiem, jo viņi ieskatā tas nebūs tā vērts. Tieši tāpēc ir tik svarīgi izdarīt tā, lai eira būtu tā iestāde, kas izdod šos uh, vienotos certifikātus. Uh, To sacīdams piekrītu tam, ka Robertam ir taisnība, viņa argumenti ir pamatoti, kad viņš runā par cenām, par nu, tātad ekonomisko izdevīgumu. Tātad, ka, ka ir pamatoti, ekonomiski pamatoti, ka operators darbojas noteikti valsts teritorijā. Ja runājam par ritošo sastāvu, tad ir būtiski svarīgi, lai būtu uh, Eiropas eh, certifikāts, nevis nacionālais certifikāts, jo gal galā viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir eh, panākt to, ka izveidojas eh, vienots rītošā sastāva tirgus Eiropā. Tas ir mūsu mērķis. Un atgriežoties pie jautājumiem, ko Roberts uzdod, mēs noteikti nevēlamies veidot tādu sistēmu, kas vienkārši uh, Uh, nostiprina nacionālo monopolu Eiropas līmenī. Tā kā šeit ir jāiebūvē, zinām, tāda izvēles iespēja, alternatīvi ceļi, mm, pa kuriem nonākt tieši Eiropas certifikātu. Un vēl tikpat svarīgi ir tas, lai arī būtu cenu ziņā diferenciācija. Uh, Sak, tātad sakārtota pa, pa teritorijām. Uh, Mēs nevēlētos, lai ēra uzturētu tādu cenu līmeni, kas akurāt der eh, Deutsche Bahnam vai SNCFam, bet eh, izspiež no tirgus mazāku valstu operators, kas uh, grib, teiksim, aizbraukt pa, pa, pa sliežu ceļu dažus kilometrus citas valsts teritorijā un viss mm, un jautājums par atsevišķajām izolētajām sistēmām Baltijas valstīs. Eh, arī par, īpa, par īpaši mazajiem uzņēmiem, viņu situācija, viņu specifika ir jāņem vērā. Viena cena šeit nederēs. Protams, eh, valodas, eh, valodas mums sagādās problēmas, it īpaši mazajiem uzņēmumiem. Un šeit, nu, tad varētu paskatīties uz to, kādas konkrēti ir valsts aģentūra un eras attiecības. Uh, eira varētu tad uzdot, nolikt eh, nacionālās aģentūras kā, kā savus apakšniekus, kas eh, tad izdot, eh, izdot šo certifikātus, vai arī nacionālās aģentūras varētu mm, būt kā eiras pārstāvi, aģenti par labu tiem, kas, kas ir mazi, kas nevar skraidīt apkārt pa visu Eiropu. Un tātad šo certifikātu Eiropa šī dimensija ir panākama ja uzņēmumi apzināsies, ka tur ir nauda, ka tur ir iespējas, ka tur ir izdevīgums. Tā lai, mm, un šos jautājumus mēs neatrisināsim vienkārši pasakot, visu darīs ēra. Nē, šeit pastāv reāls pārmērīgu cenu noteikšanas risks, kas izputinās vai neielaidīs tirgū mazos, izolētos, specifiskos bet eh, nedrīkstētu pieļaut arī to, ka ja kurš katrs varētu sūdzēties un izcīnīt savu taisnību eh, par, par katru lietu, kas viņam nepatīk. Un šai ziņā esmu gatavs strādāt ar Robertu, ar Maiklu, lai eh, atrisinātu šos jautājumus, kas vēl prasa risinājumu. Krāmerkungs, četras minūtes. Jāsaka, ka ERA ir centrālā iestāde, bet tās sadarbojas ar nacionālajām iestādēm, un lielākā daļa lēmumu tomēr tiek pieņemta tieši valstu līmenī. Ir jāizveido šāds uh, labas miedarbības piemērs. EAS līmenī tas pietiekami labi darbojās. Ja mēs runājam par nacionālo atļauju izsniegšanu, un uh, tur nav nekā aplama. Uh, ja mēs runājam par kompetenci noteikšanu, Roberts, tas ir vienīgais jautājums, par kuru mēs neesam vienas prātis. Kas notiek Baltijas valstīs? Jūs sadarbojaties ar Krieviju, runājot par lokomotīviem, to pašu dara Lietuva, Igaunija, Somija, nu varbūt arī Polija. Tas ir līdzīgi kā aviācijas nozarē, kur, piemēram, ASV it kā izliekas, ka nav tādas Eiropas gaisa telpas, tādēļ ir divpusēji līgumi un, piemēram, ASV līdz sabiedrības lidos Parīzi, Madridi, Berlīnu un tā tālāk. Otrādi tas nav iespējams, jo mēs drīkstam e, lidot tikai uz ASV, bet vietējos lidojumus ASV mēs nedrīkstam veikt iekšzemes lidojumus. Viņi to var. Uh, Latvija valsts, kuru tu pārstāvi, ir uh, uh, valsts, kam ir arī zināms priekšrocības slēdzot līgumus ar Krieviju. Bet, ja jūs, protams, uh, slēdzat šos līgumus divpusēji kā viena maza valstiņa, tas nav tik izdevīgi, ja jūs slēdz šos līgumus ES sastāvā, tātad ES līgums ar Krieviju. Ir jau, piemēram, arī vagoni, kas tiek būvēti Krievijā un kas pārvietojas kaut kur pa ES sliedēm, tos, protams, ir jāsertificē interesē, un tad tie var braukt, piemēram, pa Igauniju, Somiju, Lietuvu, tas ir tikai ļoti labi, tas ir ieguvums, mēs kaut ko tādu vēlamies pienākt. Un ja, piemēram, tagad eh, Krievi izlems, jā, šī lokomotīva pārvietosies tikai pa Somiju, to nedrīkst pieļaut. Tādēļ mums ir jāparūpējas par tādu vienotu ES pieeju, mums jāpasaka, mēs esam Eiropa, jā, un dalību valstis ir atšķirīgas, bet certifikācija notiek Eiropas līmenī. Protams, ir dažādas atšķirības atšķirības. Ja mēs runājam par tramvajiem un vilcieniem, nu, tas uh, nav nekāds uh, jaunums un ir arī šis šaursriežu dzelzceļš. Es nerunāšu par vēsturiskajiem vilcieniem brājā, nē, nē, par to negribu tagad runāt, bet ir arī izņēmumi, bet pats princips savā būtībā būs eiropeisks. Mēs teicām, ka mēs par galveniem principiem esam viensprātis. Gribēju pateikties referentam, ēnu referentiem, visiem pāriem, kas piedalās diskusijās, un, protams, arī komisijas pārstāvim. Paldies! I... Paldies! Pirms dot vārdu Količeka kungām, gribēju pie mums sveikt uh, apmeklētājus, ko uzaicinājusi Grīsbekas kundze. Viņi pārstāv tirgotāju asociāciju no Mozeles reģiona. Es jūs sirsnīgi sveicu mūsu komitejā un ceru, ka jums eh, mūsu diskusijas šķitīs interesantas. Količeka kungs, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, bet gribēju atgriezties pie dažiem tehniskas dabas jautājumiem, ko mani kolēģi varbūt nav novērtējuši pietiekam nopietni. Ja, piemēram, ir eh, atšķirīgas infrastruktūras sistēmas Eiropas Savienībā, mēs saprotam, ka ir grūti veikt arī pārbaudes. Ja ir dažādas sprieguma sistēmas, tad katrai sistēmai būs necieša, nepieciešama atšķirīga pārbaude. Uh, Kolēģis pilnīgi pareizi teica, jā, ir ieviesta kontroļu un pārbaužu sistēma, un mēs pēkšņi sākam izmantot citu sistēmu, mēs nevaram nonākt pie tā paša iznākuma. Tātad Ir jābūt atsevišķai kontrolas sistēmai, piemēram, attiecībā uz infrastruktūras veidiem un uz ritošo sastāvu. Nu, tas nav nekāds politisks jautājums, tas ir, tas ir tehniskās specifikācijas katrā valstī. Ja jūs vēlties ieviest vienotas tehniskās normas un tad pieprasāt, lai visi ievēro šīs normas, lai valstu aģentūras ievēro normas un lai eira visu to uzrauga, uh, tad mēs nekad nevarēsim izkļūt no šī izņēmumu aburtā loka. Es esmu ļoti daudz strādājis šajā nozarē, un es nevaru piekrist tādiem apgalvojumiem. Paldies! Daži vārdi no manas puses sāka priekšsēdētājs, tas sasaucas ar eh, vēsturiskajiem vilcieniem Un Pakēkungs teica, ka uh, tie netiks ietverti uh, regulas aptvērumā, runājot par ceturto dzelzceļu pakotni. Bet uh, es zinu, ka dzelzceļa aģentūra apzinās ir piemēram, tāda, tāds garāks maršruts, kur, uz kuru operē vēsturiskie uh, Uh, vilcieni, un era noteikti šī problēma ir jāatrisina, jāatrisina arī drošības jautājumi, un, protams, uh, uh, Eirai noteikti būs jākonsultējas ar citām iestādēm, lai šo jautājumu atrisinātu. Un šie ļoti skaistie um, vilcieni, vēsturiskie vilcieni, tvaika lokomotīves. Nu, jāsaka, ka tad, kad bija uh, tvaika lokomotīvas, šķiet, tas bija uh, senā pagātnē, tas bija pēdējais brīdis, kad mums bija tāds uh, savietojams, sadarbspējīgs dzelzceļš Eiropas Savienībā. Diemžēl tas jau piedara pagātnē. Pakēkungs, 5 minūtes. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, arī komisija aizstāv šos vēsturiskos vilcienus un mēs nedomājam, ka šis priekšlikums kaut ko mainīs. Izņēmuma uh, iespēja joprojām ir spēkā, to piešķir dalību valstis, nu tātad šo īpašo dzelzceļu uzņēmumu intereses uh, tiks ņemtas vērā. Protams, uh, gribēju pateikties uh, Zīles kungam par viņa ziņojumu un Diskusijās daudz tika runāts par drošību un sadarbspēju, bet Zīleskungs savā ziņojumā runā par uh, trim galvenajiem aspektiem uh, - eh, saistības, atbildība. Tas, protams, mūsu diskusijās vēl atgriezīsies, tad, kad runāsim atkal par sadarbspēju un uh, Mm, drošību, tālāk strīdu šķiršana, eh, ja mēs runājam par ERA sadarbību ar nacionālām aģentūrām, tas būs no svara, un Dominiks Rikē, kā arī citi runāja par eh, naudu, par budžetu. Protams, ir vēl tāda tehniskākas dabas jautājuma, bet šīs ir tās trīs galvenās asis, ap kurām griežas galvenās domas ziņojumā. Uh, Tālāk eh, sadarbības starp valstu aģentūrām un Eiropas aģentūru. Rēģiešu arī uz referenta komentāriem. Tātad pirmām kārtām, manuprāt, eh, likumdošanai ir jārada šī uh, institucionālā arhitektūra, jānosaka, par ko īsti būs atbildīga ēra, bet būs noteikti uh, iespējas, kad būs tādi starpdisciplināri jautājumi, kad eh, iesaistīsies gan ERA, gan dalību valstu aģentūras. Protams, ERA nekādā veidā neaizstās eh, dalību valstu aģentūras. Eh, tā būs atbildīga par drošības certifikātu izsniegšanu, bet nenoliedzam, tai būs jāsastrādājas ar uh, valstu aģentūrām, un aģentūrai ir jābūt zināmai rīcības brīvībai uh, sadarboties ar uh, valstu aģentūrām, valstu aģentūru grupām. Protams, ir uh, daži tādi izolēti maršruti, kā piemēram Baltijas valstīs, tur ir cits sliežu platums Un šeit eh, būtu tāds piemērs, kad NSA varētu sadarboties ar um, Eiropas aģentūru. Protams, uh, jāpadomā, kā aģentūra varētu sadarboties ar vietējām aģentūrām, lai šie maršruti vairs nebūtu izolēti un lai būtu labāk savienojumi arī ar kaimiņu valstīm. Uh, Protams, mēs ar lielu prieku turpināsim diskusijas ar referentiem, lai skatītos, kā noslīpēt teksta redakciju turpmāk. Paldies visiem par izdevumiem un izteikumiem un eh, priekšsēdētāju kungs. Paldies eh, par šīm diskusijām. Tās bija patiešām ļoti auglīgas un ambiciozas. Roberts, lūdzu. Like for... Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Eh, es atbildēšu uz kolēģu jautājumiem es savā ziņomā es tik daudz uzmanības nepievērsu pārējais laikam un domāju, ka um, izpētot kolēģi grozījumus, mēs varēsim atrast patiešām veiksmīgus kompromisus. Ja mēs runājam par uh, ēra uh, sadarbību un par to, cik daudz tā pieprasīs par saviem pakalpojumiem, tas pat vēl nav skaidrs. Tādēļ gribēju šeit uh, nospraust konkrētus kritērijus, atskaits punktu. Uh, ja mēs teiksim, ka ERA ir vienīgā aģentūra, ka tā ir kaut kāds ekskluzīvs pilnvaras, tad eh, tās attiecības sadarbība ar valstu aģentūrām nebūs eh, vispār regulētas. Uh, būs ļoti sarežģīti izkopt tādas uh, labas attiecības ar šo aģentūru, un politiskā ziņā tas būs vēl sarežģītāk. Ja man tagad savā dalību valstī ir jāpaskaidro dzelzceļu uzņēmumiem, kas vēlas darboties vienotā tirgu, piemēram, uh, ir arī uh, pasažieru vilcieni, kas šķēso citu valstu robežu, tad viņiem būs jāmaksā par šiem pakalpojumiem augstāka cena nekā šobrīd. Uh, Nu, kā jūs saviem klientiem varat paskaidrot, tagad mēs pacelsim biļešu cenas, jo mums par sertifikātiem savukārt ir jāmaksā vairāk. Politiski tas ir gandrīz neiespējami. Tādēļ era varētu būt tāda kā viens pieturs aģentūra tādos gadījumos, ja tā savu darbu var paveikt labāk un lētāk nekā valstu aģentūras, ņemot vērā interesentu vajadzības. Nu, Krievijas piemērs būtu ļoti jauki, ja Eiropas dzelzceļa aģentūra varētu kaut ko padarīt Krievijas dzelzceļa jomā, sazinoties ar Jakuļina kungu un viņa rokas puišiem, bet ja Igaunijas dzelzceļš vai um, Latvijas uh, dzelzceļš vēlas uh, turpināt sadarbību ar uh, Krievijas dzelzceļu, ņemot vērā uh, valsts aģentūru darbību, uh, nu ļoti jauki, bet ja viņi redz, ka, piemēram, Eira šeit varētu bilst kādu stiprāku vārdu, runājot ar Jakuļinu kungu, nu tad viņi var griezties pēc palīdzības Eira. Eira Mēs eh, vēlējāmies eh, saņemt kādu informāciju par eh, ritošo sastāvu Krievijas vilcieniem. Nu, tas, diemžēl, nebija iespējams, jo Krievija nav tā kā Eiropas Savienības dzelzceļa tirgu. Paldies visiem, kas izteicās. Ceru, ka patiešām varēsim kaldināt labus kompromisus. Un vēl jūs teicāt, ko ļoti interesantu par Bilbao kundzes ziņojumu, runājot par tehniskajām detaļām. Protams, eh, šis ir politisks dabas jautājums, bet eh, vairāk tas tomēr ir tehnisks. Tad, kad mēs pieņemsim likumdošanu, tā stāsies spēkā kā, pēc kāda laika, bet ir jābūt uh, liberalizētākam uh, dzelzceļa tirgumu un ir jāspēcina šis tehniskais uh, pilārs, un ja mēs uh, spiedīsim tieši uz šo svīru, tad varbūt varēsim vieg vieglāk vienoties ar citām pusēm. Paldies, Roberts. Pirms, uh, Robert, pirms uh, pateikt, kad jāiesniedz grozījumi, es gribēju pateikt sekojušo, runājot par tehniskiem aspektiem, referents sadarbojas ar ēnu referentiem, un tad ir, piemēram, mēs negribam, lai būtu ziņojums, kurā ir teikts kaut kas viens, un citā ziņojumā pēkšņi parādās kaut kas pilnīgi pilnīgi cits, tādēļ es visu laiku atkārtoju, ka trim referentiem ar ēnu referentiem ir jāsadarbojas, jāstrādā plecu pie pleca, lai galu galā tiktu izveidota tāda uh, konsekventa parlamenta nostādne. Es zinu, ka jūs to darāt un gribēju tikai to vēlreiz atkārtot. Un grozījumi ir jāiesniedz uh, līdz 16. septembrim, pulkstens 6. vakarā. Mēs komitejā balsosim 28. novembrī un 20, uh, 20. janvārī balsosim plenārsēdē 16. septembris pulkstens 6 vakarā. Esam izskatījuši uh, rīta cēliena darba kārtību gribēju atgādināt, ka pie mums ieradīsies Lietuvas eh, ministru prezidents, mums būs, Lietuvas eh, ministrs, mums būs tikai stunda atvēlēta. Uh, Uh, intervijai un uh, tā tad uh, apspriedē ar viņu lūdzu esiet ļoti precīzi. Paldies trijos!